Kolēģi, vi pregarei di prendere posto per... Kolēģi, es jūs lūgtu ieņemt vietas. Un, uh, lūdzu, šādā veidā mēs varētu izrādīt cieņu uh, komisārai Benitei Ferrero Valdnerei, kura ir bijusi ļoti punktuāli, ieradusi šeit laikā, un viņai, protams, arī visur citur jāierodas laikā. Un viņa varbūt mūsu vidū tikai, uh, tikai 45 minūtes. Līdz ar to es gribētu uzsākt debates. Tāpēc, uh, darbie kolēģi, uh, lūdzu, lai jūs jautājumi un komentāri būtu īsi, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu izteikties. Nu, maksimums divas minūtes katram. Un jums nav jāsāk ar uh, dažādām pieklājības frāzēm, jūs vienkārši varat uzreiz sākt ar jautājumu. Un mūsu visu, visu vārdā, mūsu komitejas vārdā, ļaujiet man paust savu prieku par to, ka jūs esat šodien pagodinājis mūs ar savu klātbūtni. Es esmu pārliecināts, ka šajā telpā daudzi jums ir pazīstami. Un, uh, Uh, būs arī cilvēki, kurus jūs redzat pirmo reizi, un tādā veidā būs iespēja iesaistīties dialogā. Un man Strasburgā bija iespēja ar jums e, satikties, kad mums bija ļoti auglīga viedokļa apmaiņa. Un šīs sarunas bija arī interesantas, vismaz e, manā skatījumā. Un mēs vienojamies, ka šodien mēs koncentrēsim savu uzmanību galvenokārt uz ko? Uz uh, ūdeni? Jā, un uh, līdz ar to mēs varētu arī atcerēties dažādas problēma jautājumus - Afganistānu, Irāku, Irānu. Uh, tuvējos eh, austrumus. Un eh, arī par eh, šiem jautājumiem mēs labprāt uzzinātu sīkāk. Īpaši saistītā ar ASV administrācijas ievirzēm, ar izmaiņām šajā ziņā, piemēram, attiecībā uz Izraēlas jautājumu risinājumu. Un arī komisijas jaunā stratēģija Latīņa Amerikai ir mainījusies, ņemot vērā to, ka ir gaidāms samits, Eiropas Savienības un Latīņa Amerikas samits. Es arī gribētu zināt, kādas ir eh, pamatnostādes šajā jautājumā. Un, eh, jā, tā kā man laika mums nav daudz, tad es eh, vairs neizpildīšu runāts. Lūdzu, vārds jums, Valners Kundze. Priekšsēdētāji kungs, dārgie draugi un dārgie šīs komitejas locekļi, es esmu gandarīti par šo iespēju tikties šajā pirmajā jaunajā sasaukumā ar jums. Es ļoti ceru, ka mūsu sadarbība turmākais mēnešos būs auglīga. Un es gribētu sākt ar uh, to, ka mazliet iezīmēt, kā, kas notika Ņujorkā pagājušajā nedēļā, un tad arī kādas uh, varētu būt iespējas Eiropas uh, Savienībai stiprināt tā sadarbību ar Latviju Ameriku. Vispirms pagājušajā nedēļā ANO sanāksmē, protams, bija lielākais, lielākā kumulācija bija, bija Obamas eh, uzruna asamblējai. Un tur viņš skāra visus svarīgākos izaicinājumus, ar kuriem saskaras eh, eh, mūsdienu pasauli. Tas attiec uz mieru un drošību, uz klimatu pārmaiņām, globālo ekonomiku un uz kodolierošu neizplatīšanu. Mēs tiešām bijām liecinieki vēsturiskam brīdim uh, padomē par kodolieroču neizplatīšanu. Tiešām ir ļoti svarīgi eh, secināt, kā mainās ASV īpaši saistībā ar um, divpusējiem līgumiem ar Krieviju kodolieroču jomā. Un mēs ceram, ka 2010. gada konference būs vēl sekīmāka nekā šī konference. Diemžēl labo noskaņojumu izbojāja Irānas uh, atzīša, atziņa, ka tā ir tālāk attīstījusi savus uh, kodolieročus. Un, protams, uh, nesenājais kodolierošu izmēģinājums bija tālāka provokācija. Un ir ļoti svarīgi, lai starptautiskā sabiedrība atbildētu konstruktīvā veidā. Runājot par nākošo jautājumu, mieru un drošību, galvenais, protams, bija kom, konflikts Tuvajos austrumos īpaši uh, aba, Obamas, uh, prezidenta Abasa un uh, eh, Netanjahu tikšanās sakarā. Un mēs ļoti augstu vērtējām šo sanāksmi ceļā uz uh, sarunu atsākšanu un uz Izraēlas un Palestīnas konfliktu norisinājumu. Protams, mēs cerējām, ka rezultāti būs labāki, bet jau tas vien, ka abas puses apsēdās pie viena saruna galda, jau ir uzskatāms par lielu sasniegumu. Un bija sajūta, ka bija potenciāls šīm sarunām atsākties tuvāko nedēļu laikā, un es varu tikai paust savu, savu cerību. Mēs ceram, ka 15. oktobri tas process turpināsies. Katrā ziņā visām pusēm tagad ir jākoncentrējas uz galvenajiem jautājumiem. Tas tātad būtu divu valstu risinājums, divām tautām - Izraēlai un dzīvot spējīgai neatkarīgai Palestīnas valstī. Tādā veidā tiks sekmēts miers un drošība. Jūs arī zināt, ka mums bija tuvo austrumu kvartets vēlāk eh, nedēļas laikā, sestdien. Eh, patiesībā tā bija piekdiena. Un eh, Tur bija runa par trīspusējo tikšanos, lai turpinātu sarunas, un visi vienojās, ka ir ļoti svarīgi šīs sarunas virzīt. Un mēs arī apspriedām dabīgo pieaugumu jautājumu un arī at, eh, jautājumu par pro, atteikšanos no provokācijām. Un mēs panācam, ka Palestīnas pašpārvalde apņēmās cīnīties pret terorismu. Un mēs zinām, ka situācija gazas sektorā ir ļoti sarežģīta. Un, protams, ļoti svarīgi, lai uh, humanitārai palīdzībai un tirzniecības precēm būtu tiktu atvērti šie ceļi um, starp abām valstīm. Un tas jau ir labs sākums sarunām, un mēs pastāvējam uz to, ka mums visiem ir jādara pēc iespējas vairāk, lai mēs noseidinātu šīs uh, puses pie viena saruna galda. Nākošais svarīgais jautājums, protams, bija Pakistāna, protams, arī Afganistāna. Mēs runājām ar, demokrātiskās, ar Pakistānas demokrātiskās samita draugiem, un tādā veidā mēs varējām demonstrēt mūsu atbalstu Pakistānas centieniem nodrošināt drošu, stabilu valsti. Patiesībā Pakistāna tiešām ir ļoti svarīga, lai cīnītos pret terorismu. Tas, ka šo valsti un arī citas valstis. Un mēs, Eiropas Savienība un uh, vispār starptautiskā sabiedrība, uzsvērām, cik svarīgi ir uzlabot uh, Pakistāņu dzīves apstākļus un arī panākt, ka valsts ir stabila. Un runājot par klimatu izmaiņām, tad uh, eh, ģenerāls sekretārs un arī Pitsburgā G20 sanāksmē valdību vadītāji pauda savu atbalstu uh, jaunai Eh, jaunam dokumentam, kas tiks pieņemts Kop Kopenhāgenā. Un arī ASV un Ķīna izrādīja interesi. Tomēr ir vēl liels darbs veicams. Un mēs piedāvājām, lai industrializētās valstis sniegtu valsts atbalstu, lai citām, citas valstis varētu Eh, lai tā citas valstis varētu eh, uzlabot situāciju klimata jomā, un te ir runa par 2 līdz 15 biljoniem eiro līdz 20, 2020. gadam. Ceļš uz uh, sabalansētu un ilgspējīgu ekonomiku ir saistīts ar klimata izmaiņu jautājumu risināšanu. Mēs par to esam pārliecināti, mēs esam apņēmušies to panākt, un mums ir jāpanāk, lai arī citas valsts iesaistās šajā ciņā. Arī ekonomikas jautājums Ņujorkā un, protams, arī Pitsburgā lielā mērā bija ļoti svarīgs. Šis uzdevums ir divpusējs galvenokārt eh, novērst šīs problēmas, šīs krīzes cēloņus un arī panākt ekonomikas nostabilizēšanos. Un, protams, arī panākt eh, tūkstošgads attīstības mērķu, mērķus. Te, protams, ir runa arī par mērķu īstenošanu. Protams, mēs kā Eiropas Savienība esam visu šo priekšlikumu ierosinātāji. Protams, mums jāraugās arī uz to, lai mēs savu solījumu turētu. Protams, ir daudz arī runas par eh, padomes, eh, par drošības padomes reformu un par dažādu valstu pārstāvniecību, par izmaiņām tajā. Bet mums ir jākoncentrējas uz konkrētiem panākumiem dažādās jomās. Uh, Un man īpaši patika tas, tie panākumi, ko mēs esam guvuši līdztiesības darba kārtībā. Dzimuma līdztiesības eh, jomā eh, notika vairākas sanāksmes. Eh, es arī uzņēmu viesus uz brokastīs, kur bija arī Āfrikas Savienības Savienības eh, pārstāvi un tad uh, vakariņas no Lībijas un Somijas puses. Pagājušajā aprīlī arī bija līdzīgas sanāksmes. Un, un eh, šādā veidā tika sekmēts arī abas rezolūcijas 1335 un 8020. Un Protams, ir jā, jāspēr tālāk soli līdz nākošā gada sanāksmē. Un tagad runājot par Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku. Rīt es uh, publicēšu jaunu ziņojumu, eh, ar ko tiek atzīmēta desmit gadu jubileja šīm attiecība. Un nākošajā pavasarī Madridē būs sanāksme. Pirms tam Mums ir e, jānovērtē līdzinējās sekmes un arī jānosaka jauni mērķi šajā ziņā. Šajā laikā starptautiskās alianses ir svarīgāks nekā jebkad. Es domāju, mēs patiesībā varam būt lepni par to veiksmīgo sadarbību, ko mēs esam panākuši līdz šim. Un mēs, kā Eiropas Savienība, novērtējam ļoti augstu sadarbību uh, ar Latīņu Ameriku, lai risinātu tādas problēmas kā migrācija, enerģijas drošība, cīņa pret eh, noziedzību un klimata pārmaiņām. Un šādi mēs sūtām ļoti svarīgu signālu, cik nozīmīgas mums ir šīs eh, attiecības ar Latīņu Ameriku. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! politiku. Daudz kas ir mainījies desmit gadu laikā, un es domāju, ka jūs varat novērot ļoti daudzas izmaiņas īpaši politikā un ekonomikā šajā kontinentā. It īpaši varam eh, pieminēt integrācijas centienus Latīņamerikā. Varbūt jūs varētu mums sniegt jūsu analīzi par to, kas ir panākts ar dažādiem asociācijas nolīgumiem, arī ar tiem, par kuriem pašlaik tiek vēstas sarunas. E, Komisija rītdien pieņems paziņojumus par šo jautājumu, un es tāpēc nevarētos tajā tik daudz iedziļināties. Īpaši tomēr gribētu pieminēt Latīņu Amerikas finanšu projektu. Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka šis priekšlikums ir uh, virzīts uz priekšu, jo tas nāca tieši no Eiropas parlamenta puses. Uh, pēdējais par situāciju Hondurasā. Oskars Arijas un Amerikas Valstu Savienība veda iniciatīvu šajā jomā, bet vai komisija kaut ko dara, lai atrisinātu pašreizējo krīzi un lai mēģinātu rast risinājumu demokrātiskā ceļā? Paldies, Selefranks kungs, jūsu runa ilga tieši divas minūtes. Moņīsas kundzei vārds. Paldies! Selefrankas kungs ļoti labi runāja. Viņš, viņam jau ir bijusi iespēja apskatīt um, komisijas paziņojumu. Man šādas iespējas nav bijis. Divas nedēļas mēs pētam jautājumu par Čī Čīli. Es gribētu dzirdēt no komisāras, vai ir kādi īpaši plāni attiecībām ar Čīli. Īpaši par intelektuālā īpašuma jautājumiem. Tāpat gribētu dzirdēt par lauksaimniecības klauzulu. Pirms pāris nedēļām mēs uzzinājām, ka Čīle ir pieņēmusi Japānas digitālas televīzijas standartus. Es e, gribētu dzirdēt, ko komisija domā par to, ka Eiropas standarti nav paturēti Čīlē. Vakar Mingereli kungs mums stāstīja par pamatnolīgumu ar Lībiju. Šajā pamatnolīgumā ir iekļauti dažādi aspekti, bet lielākā daļa no tiem ir saistīti ar divpusējām attiecībām. Šeit ir ietvērtas ļoti dažādas tēmas Īpaši gribētu uztvērt, uz, uzsvērt 133. Eh, pāntu šajā nolīgumā. Mūs uztrauc arī juridiskā pamata jautājums, un mēs gribētu zināt, vai šis juridiskais pamats ietvers arī plašākas konsultācijas ar parlamentu. Paldies, Muņisas kundze, tagad eh, Lāmsdorfa kungam vārds. Es gribētu visiem atgādināt, ka Daži no šeit apskatītajiem jautājumiem būs drīzāk tehniski, nevis politiski, tāpēc mums vajadzētu vairāk pievērsties mūsu interesējušiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze! Mēs, kā parlaments, izstrādājām ieteikumu padomēji attiecībā uz šo ģenerālu asamblēju. Īpaši mēs runājām par drošības padomes reformu. Te bija ietverti ļoti konkrēti priekšlikumi. Uh, Mēs vēlējāmies, lai būtu pastāvīgās un uh, pagaidu loceklis, tāpat tika arī paredzēts provizoriskais laika grafiks. Mēs vēlējāmies arī, lai tiktu reformētas padomjas darba metodes un uh, vairāki orgāni apvienoto nāciju organizācijā. Kā jūs zināt, uh, ANO notiek ļoti liela strīdi par drošības padomi. Es gribētu dzirdēt, kāda pašlaik ir situācija padomē un vai jūs esat apmierināti ar šo situāciju. Galu galā šo situāciju var sākt pat par traģisku. Jūs mums stāstījāt arī par dzimumu līdztiesības reformu. Bieži vien šie jautājumi tiek izskatīti, un tajos ir redzamas ļoti lielas pretrunas. Bieži vien noteikti šāda dubultošanās starp vairākām programmām. Dzimumu līdztiesībā šī organizācija būs pilnīgi atsevišķa. Struktūrāli varbūt tā būtu stiprināšana, bet eh, tematiski īsnībā tā būtu pavaināšanās. Jādājums par Lībiju, to pieminēja mans sociāldemokrāta kolēģis. Ko jūs domājat par Kadāfī kungu? Mēs vakar dzirdējām Ingarēlī kunga viedokli, bet eh, varbūt jūs varētu pastāstīt, eh, kā, kādas ir jūsu domas. Paldies, te dod vārdu Lunačikas kundzei. Divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Komisārs kundze, jūs pieminējāt, ka jūs rītdien izvērtēsiet, prezentēsiet šo novērtējumu par desmit gadu attiecībām ar Latīņu Ameriku. Man interesē vairākas detaļas attiecībā uz šo novērtējumu. Īpaši gribētu runāt par cilvēktiesībām. Jūs noteikti zināsiet, ka situācija Meksikā ir visnotaļ dramatiska. Šeit Eiropas parlamentā pirms diviem, trīs gadiem mums bija ziņojums par eh, genocīdu, kas vēršas pret sievietēm, par femicīdu. E, Arī Meksikā vēl ar vienu mm, nav nodrošināts tiesiskums šajā jomā. Es gribētu dzirdēt, kādi ir panākumi šajā jomā, kā jūs cīnaties pret sieviešu slepkavībām, kādā veidā jūs mēģinat novērst beztiesiskumu. Nākamais, ko jūs esat darījuši, kas ir noticis sadarbībā, lai pasargātu cilvēktiesību aizstāvjus. Iteņ bieži policija un uh, bandas uzbrūk šiem cilvēktiesību aizstāvjiem. Ir vairākas valstis Latīņamerikā, kas, uh, diemžēl, nav pieņēmušas uh, darba tiesību un vidas konvencijas. Varbūt tās ir pieņemtas, bet tās netiek īstenotas. Ko komisija dara, lai šo konvenciju pārkāpumi tiktu novērsti. Galu galā tas ir pamats mūsu attiecībām starp Latīņameriku un Eiropas Savienību. Nākamais sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Centrālameriku, īpaši ar Hondurasu. Vai šīs sarunas tiek turpinātas? Pašlaik mēs zinām, ka pučs ir noticis, leģitīmais prezidents ir. Brazīlijas vēstniecībā, un mēs gribētu zināt, kā turpmāk virzīsies notikumi. Paldies Lunačekas kundzei, šķiet, viņa izteicās tikai mazliet ilgāk nekā divas minūtes. Roberta Matkinsam vārds. Priekšēdētāji, trīs pavisam īsi jautājumi. Pirmkārt, par Irānu. Ko dara Eiropas Savienības pārstāvi, lai sadarbotos ar Ķīnu un Krieviju, lai tās pārliecinātu par nepieciešamību izvirzīt sankcijas pret Irānu, ja tā nedarīs visu iespējamo caurdzimības jomā. Otrs. Vai Afganistānas prezidenta vēlēšanas ir akceptētas? Un ja tās ir akceptētas, tad vai tas nozīmē, ka uh, izmeklēšanas rezultāti tiek, netiek ņemti vērā. Tāpat, kas tiks darīts, lai balsītu Pakistānu, kā jau jūs teicāt, komisāras kundze, Pakistāna ir visu nelēmi cēlonis. Ko mēs darīsim, lai palīdzētu viņiem? Šķiet, ka uh, pat uh, ASV nevar šajā lietā neko darīt. Par tuvajiem austrumiem. Vai jūs esat saņēmuši pierādījumus, ka Tonijs Blērs būtu kaut ko darījis lietas labā? Paldies Atkinsa kungam. Šķiet, viņš mums ir ļāvis nedaudz ietaupīt laiku. Mēra kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu grupā ļoti cieši seko līdzi uh, uh, ANO notikumiem. Pats svarīgākais noteikti ir Obamas lēmums. Viņš ir beidzot atzinis, ka e, starptautiskajām attiecībām ir jābūt daudzpusējām, tās ir jābalsta uz starptautiskām tiesībām. Buša administrācija uh, noveda pie pasaules, kas ir netaisnīga un nebalstās uz starptautiskajām tiesībām. Es ceru, ka Obamas idejas iedzīvosies un mūsu pasaule kļūs taisnīgāka. Par tuvajiem austrumiem šķiet, ka pasaule paraksta tādus nolīgumus, kā piemēram līgums Neapolē, bet eh, pēc tam nomainās valdība un iepriekšējās valdības parakstītie līgumi netiek ņemti vērā. Par Hondurasu situācija patieši bijus, patiešām bijusi dramatiska. Komisija ir izpildījusi savus mājas uzdevumus, bet parlaments noteikti vairāk iestājas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, Šīs parlaments, diemžēl, nav vēl sagatavojis rezolūciju par situāciju Hondurasā. Jā, protams, mums vēl ir mazliet laika, lai rīkotos. Komisārs Kunze. Kā mēs visi zinām, prezidents ir Brazīlijā. Situācija noteikti jānoskaidro. Noslēgumā, ņemot vērā pastāvošos draudus, varbūt mēs varētu doties pie šīs vēstniecības Brazīlijā, un tad mēs arī zinātu, kā rīkoties. Graziarla perché è stato fuori tempo. L'onorevole Paldies, jūs nedaudz pārsniedzāt sev atvēlēto laiku, Poteringa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Ferrero Valdners kundze, vai jūs piekrītat, ka ja tuvajos austrumos nebūs miera, protams, starp Izraelu un Palestīnu, ka tam būs ļoti smagas sekas mūsu attiecībām ar arābu pasauli. Tāpat arī ir jādomā par kultūru dialogu. Es domāju, ka Izraels un Palestīnas konflikta atrisinājums būtu divas ne, pastāvīgas neatkarīgas valstis, un tas būtu pamats mierīgām attiecībām ar Arābu un Islāma pasauli. Tad tas būtu mans viedoklis, vai jūs tam piekrītat. Nākamais, ko jūs varētu teikt, ko dara ANO, lai nodrošinātu miera procesus eh, tuvajos austrumos? Es atvainojos, ka es ierados nedaudz par vēlu. Šķiet, ka ir sagatavota rezolūcija ANO par šiem jautājumiem. Es gribētu zināt, kas tad ir iekļauts šajā rezolūcijā. Ja tiesības netiek ievērotas, tad tas noteikti ir uzskatāms par tiesību pārkāpumu, un es domāju, ka to vajadzētu skaidri arī pateikt. Bene, allora finito il primo round di dibattito. Paldies. Tas būtu, tas būtu beigas mūsu pirmajai jautājumu kārtai. Došu vārdu komisārai Ferrero Valdnerei atbildēji. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, jautājumu ir ļoti daudz. Es sākšu ar dažiem Tātad par pirmo jautājumu, Sala Frankas kunga jautājums par Irānu. Atbilde ir jā. Es domāju, ka, piemēram, viens bija Irāns G8 sarunās, otrs sarunās bija G20 samita laikā, un patiešām šis jautājums vienmēr ir bijis mūsu prioritāte. Jautājums ir, ko darīt? Atbildi ir bijusi, mums ir šī divu ceļu pieeja. Jūs zinat, ka Javieris Solana dosies uz Ženēvu 1. oktobrī, kur būs uh, dažādas tikšanās, un ASV administrācija teica, ja Irāņi uh, pieņems pastieptu roku, nevis dūri, tad ir iespēja dialogam. Tātad dialogs ir iespējams, bet tagad šis dialoga piedāvājums Irāņiem ir jāpieņem. Un, kā es teicu savā uzrunā, diemžēl viņi līdz šim, viņi oficiāli ir akceptējuši, ka vēl ir otrā uh, slepenā urāna bagātināšanas uh, šīs uh, rūpnīca. Un Tad, kad mēs runājam un domājam par dialogu, tad mums vienlaikus ir jādomā arī par eventuālo sankciju pastiprināšanu, un prezidents Medēdiev kungs arī ļoti skaidri ir pateicis, ka pat Krievija tagad ieņem striktāku pozīciju. Vēl ir, protams, pāragri realizēt šādu striktu politiku, jo dialogs ir tik tikko sācies, bet katrā ziņā mēs nebūsim pacietīgi mūžam. Tā būtu mana pirmā atbilde, un tas attiecās uz Irānas jautājumu kopumā. Tālāk, nākamais jautājums par Latīņu Ameriku. Šeit es gribētu teikt sekojošo. Desmit gadu partnerības. Jā, man ir liels prieks, ka es tos piedzīvoju, un paldies par to, ko jūs teicāt. Protams, jūs saprotat, ka es patreiz nevaru izpaust visas šī paziņojuma detaļas. Tā mēs nerīkojamies, jo mums vispirms šis paziņojums ir oficiāli komisijā jāapstiprina, bet tajā pat laikā šis paziņojums būs veids, kā padziļinātāk strādāt ar Latīņu Ameriku. Mēs gribam labāku politisko dialogu arī par atsevišķu nozaru jautājumiem, uh, Šeit es domāju visus modernās pasaules izaicinājumus, piemēram, energoapgādes drošību, klimata izmaiņas. Bez tam jūs eh, pieminējāt, ka varbūt tiks izveidots īpašs fonds. Jā, varbūt. Mēs vismaz ceram, ka samita laikā Madridē mēs varēsim par to vienoties, un būs arī īpašs finansējums saprotot to, ka mums būs nepieciešama papildus līdzekļi, vai tas būtu transports, vai energodrošība, vai klimata izmaiņas, bet lūdzu saprotiet to, ka es nevaru izpaust vairāk detaļu, jo pretējā gadījumā manā preskonferencē nebūs žurnālisti pēc šī paziņojuma pieņemšanas, jo es jau visu būšu jums pastāstījusi. Tālāk par Hondurasu. Jautājums no zāles. Atbilde. Jā, bet žurnālisti ir šeit. Ja šī būtu slēgtā sēde, es varētu runāt atklātāk, bet tā kā žurnālisti ir šeit, tad viņi nu, uzreiz uzķers katru manu vārdu. Tālāk par Hondurāsu. Es domāju, ka mums visiem ir šī sajūta, ka Neatkarīgi no tā, kas noticis, vienīgais reālais risinājums Hondurasai tagad ir San Jose dialogs un Oskara Arijas priekšlikums. Un tas ir šobrīd vēl jo īpaši svarīgi, jo pie horizonta mēs jau redzam vēlēšanas, bet mēs varam tās akceptēt tikai tad, ja šis dialogs izvēršas pozitīvi. Ņemot vērā jauno situāciju, kad prezidents Salāja atrodas Brazīlijas vēstniecībā, lietas ir sarežģījušās vēl vairāk, un es varu teikt, ka Eiropas Savienība izrāda solidaritāti ar tiem, kuri gribēja nosūtīt vēstniekus atpakaļ, bet tagad tas nav vairs iespējams. Tā kā mums nāksies par šīm lietām runāt, bet Tad mums bija arī īpašā sanāksme par Hondurasu, kurā mēs norādījām, ka patreiz svarīgi ir atbalstīt prezidentu Ariasu, lai San Jose dialogs darbotos un tiktu atrasts risinājums. Jūs zināt šie kriteriji un tā, tās pašsvarīgākās lietas. Tālāk par Čīli. Man ir jāsaka, ka Čīle ir viena no tām valstīm, ar kurām attiecības virzās uz priekšu ļoti labi. Uh, un mēs strādājam pie asociācijas līguma attīstībai un inovācijām, kas darbs pie tā jau gandrīz ir pabeigts. Šis asociācijas līgums koncentrēsies galvenokārt uz enerģētikas jautājumiem, tīpaši uz atjaunojumiem energoresursiem un uz izglītību. Tas ir veids, kā parādīt, ka mums ir ciešas attiecības un ka mēs ļoti daudz varam izdarīt kopā ar Čīli, kas mums ir būtiski pietuvinājusies, un es domāju, ka viņi arī to redz, ka mēs cenšamies dot visu, ko vien mēs varam. Mēs ļoti ceram, ka pirms eh, šīs eventuālā līguma starp Čīli un Eiropas investīcijas banku mēs atradīsim arī risinājumu. Tālāk par Eiropas tel televīzijas apraides standartiem. Nu, jā, diemžēl mēs zaudējām šoreiz. Mēs esam ļoti daudz, es personiski esmu daudz strādājusi pie šī jautājuma ar dažādām valstīm, ar prezidentiem, ar ārlietu ministriem. Es esmu strādājusi pat ar konkrēto nozaru ministriem, kur atbildīgi par šo lēmumu pieņemšanu. Bet jūs zinat, ka um, televīzijas standarts Brazīlijā ir Japānas standarts, un arī Brazīlija lobēja ļoti spēcīgi līdzīgi visā reģionā šo standartu, ka čīlieši mm, finālā izlēma, ka e, viņi pievienosies tā saucamajam reģionālajam risinājumam. Nu, bet mums, protams, tas nav tas pats optimālākais risinājums. Tālāk par Lībiju. Pirmkārt, Lībija ir vienīgā valsts, kurā mums vispār nav nekāda nolīguma. Un jūs atceraties, ka es solīja, ka tad, kad Bulgārijas mezmā, medmās un pan, palestīniešu ārsti tika atbrīvoti, es piedāvāju padomē censties strādāt pie šī jautājuma. Tas nu ir noticis, un tagad tiek gatavots Lībijas ietvarnolīgums, lai plašāk Lībiju iesaistītu kopīgā dažādu jautājumu risināšanā un lai attīstītu pilnvērtīgāku politisko dialogu, kā arī sadarbību ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Ir īpaši šeit, es domāju, Āfrikas jautājums. GLS jautājumi ir īpaši svarīgi un, kā jūs zinat, patreiz ir vēl grūti panākt. Um, atpakaļ uzņemšanas nolīgumu parakstīšanu, ko mēs noteikti gribētu redzēt. Uh, tādējādi, zinām, regulējumu nodrošinot bēgļu jautājumā. Tālāk par tiesisko bāzi es gribētu teikt, ka vēl ir pāragri definēt eventuālā nākotnes līguma tiesisko bāzi. Atkarībā no nolīguma saturiskā piepildījuma mēs nāksim klajā ar priekšlikumu, ko pēc tam apspriedīs un pieņems padome. Tādēļ šajā kontekstā eventuāli pieņemot, ka Lisabonas līgums tiks uh, uh, ratificēts un pieņemts, uh, ka tad arī parlamentam būs lielāka teikšana. Tā kā patreiz jautājums par bēgļiem un par atpakaļ uzņemšanu apgrūtina šī mūsu dzīve nedaudz, bet kopumā sarunas rīt ļoti pozitīvi. Tālāk attiecībā uz ANO drošības padomas reformām. To, ko teica grāfs Lamsdorfs. Mēs visi zinām, ka tas ir viens no centrālajiem jautājumiem, kurā risinājumu gribam atrast, bet jūs tikpat labi zinat, ka padomē mums joprojām nav kopīgas nostājas šajā jautājumā. Man šķiet, ka dalību valstu pozīcijas vai nostājas nav mainījušās vai evolucionējušas. Vienīgais tas, ka tagad gandrīz visas dalībvalstis saprot, ka ir nepieciešama plašāka pārstāvniecība. Mēs jau redzējām G20 sametā, ka tas ir nepieciešams, un, bet mēs saprotam, ka ar to nepietiek tā, tāda, kāda ir patreizējā sistēma. Jo ļoti daudzas valstis jūtas izstumtas, un tādēļ arī nav tik pretīm nākošas, kā mēs to gribētu. Tālāk jautājums par sievietēm. Es ļoti daudz esmu strādājusi ar Migīro kundzi, ar eh, ģenerālsekretārs vietnieci, ar UNIFEM eh, organizāciju, un es domāju, ka daudz kas ir atkarīgs no tās personības, kas eh, nāks uz skatuves un kas veido šo struktūru. Jo tagad mums ir uh, šis 13, 15 un arī citas rezolūcijas, kas darbojās. Bet, piemēram, jautājumā par risinājumiem pēc uh, militāriem konfliktiem un arī par sarunām un sarunu vedējām. Kur tad ir sarunu vedējas sievietes? Tādu gandrīz nav. Mēs redzējām, ka, piemēram, Ruandā vairāk nekā 50% no valdības uh, Un pat man šķiet 50% no parlamenta deputātu ir sievietes. Tā kā pēc konflikta viņi ir sapratuši, ka sievietes ir jāiesaista politikā. Un mēs arī ļoti palīdzam sievietēm attiecībā uz šo kapacitātes attīstīšanu. Es arī to pat darīju kā savas valsts ārlietu ministri, un man ir liels prieks redzēt, ka sievietes uh, šodien ir, teiksim, attīstījuši sevi un, un, un, un savu ietekmi. Es neesmu pret šo struktūru tik tālu, cik tālu koordinē, tā koordinē pārējās struktūras. Tālāk par Kadafī runu. Vai man tiešām ir jāatbild uz šo jautājumu? Paldies, ka jūs man ļaujat to nedarīt. Lunačeks kundze par Meksiku. Ar Meksiku mums ir jau ilgs un garš politiskais dialogs, kas skar arī cilvēktiesību jautājumus. Tas vienmēr ir bijis svarīgi, un šī dialoga ietvaros mēs vienmēr esam runājuši par eh, noziegumiem pret sievietēm, par nesodāmību šādu noziegumu izdarīšanas gadījumā. Un man ir jāsaka, ka Meksika ir ļoti daudz ko darījuši šai sakrā. Mēs esam runājuši ar viņu tieslietu ministriju, esam runājuši ar viņiem par uh, um, policijas darbu uzlabošanu Katrā ziņā mēs ļoti cieši sekojam šim procesam, bet, protams, nesodāmība joprojām valda. Šis jautājums ir sarežģīts. Mēs no meksikāņu puses dzirdām, ka it īpaši sarežģīta situācija ir robežu teritorijās uz robežām. Meksika tiešām cenšas apkarot ar narkotikām saistītos noziegumus, bet šī cīņa nebūtu nav viegli. Arī attiecībā uz cilvēku tiesību aizstāvjiem, jā, tas ir jautājums, par kuru mēs esam runājuši jau no paša sākuma, un tagad mēs esam atvēlējuši arī vairāk līdzekļu cilvēku tiesību aizstāvju aizsardzībai, kas ir ļoti svarīgi. Tas pats attiecās starptautisko darba organizāciju, ILO. Uh, E, ne visur e, ILO noteikumi tiek respektēti, bet, protams, tas ir jautājums, kas mums ir jā, jāuztur, dialogs, kas jāuztur, un dažreiz tādās valstīs, kā piemēram Centrāla Amerika, tas arī ir bijis viens no svarīgiem jautājumiem, uh, vadot sarunas. Es domāju, ka sasnieguši mēs kaut ko esam, tā nevar teikt, ka neko, bet, protams, vēl ir daudz darāmā. Tālāk par Centrāla Ameriku un Hondurasu. Jūs zinat, ka mēs, protams, gribētu panākt, lai mūsu sarunas ar Centrāla Amerikas valstīm tiktu pabeigts pēc iespējas ātrāk. Jo līdz ko tā saucamais banānu jautājums tiks atrisināts, mēs to varēsim izdarīt. Es ļoti ceru, ka e, Ženēvā mūsu tirzniecības komisārs izmantos šo iespēju un ka gal beigās mēs redzēsim pozitīvu rezultātu. Tālāk par Hondurasu. Te mums ir jāskatās, kā mēs varam to atrisināt atkarībā no tā, kā izveidosies situācija, un padomu vēl nav pieņēmus galīgo nostāju. Iespējams, ka Hondurās un Ženēvā nemaz nebūs, vai arī varbūt mēs pieņemsim kaut kādu pragma pragmatisku pozīciju, kur uh, varbūt uh, mēs varētu kādu pārstāvu tehniskā līmenī redzēt. Par Irānu man šķiet es atbildēju šo jautājumu jau. Tas bija tas pats jautājums, kas jau bija iepriekš. Man šķiet, ka Saratkins eh, tiešām daudz, daudz kas ir izdarīts, lai, teiksim, Ķīna un Krievi iesaistītu. Katrā ziņā tagad ir laiks dialogam. Nu, un tad jāskatās, vai ir kaut kādas iespējas no tā visu kaut ko panākt. Tālāk par Afganistānu un Pakistānu. Vēlēšanas vēl nav pilnībā, rezultātu nav akceptēta oficiāli. Mums tur bija novērotāja misija. Jāsaka, tas noritēja ļoti sarežģītos apstākļos, un jūsu kolēģis eh, ģenerālis Morijo tiešām izdarīja ļoti labu darbu, bet tajā pat laikā mēs redzam, ka, protams, bija arī pārkāpumi. Un mēs lūdzām afgāņus izmantot vismaz savu likumdošanu. Tas ir, viņiem ir sūdzību izskatīšanas komisija un vēlēšana komisija, un tagad šai sūdzību izskatīšanas komisijai ir jāizskata visas reģistrētās sūdzības, un patreiz šis process vēl nav pabeidzies. Nu, un tad mums būs jāpieņem lēmums, vai mēs akceptējam oficiālos vēlēšanu rezultātus un komisijas eh, darba rezultātus, un tad arī jāskatās, vai mēs varam strādāt ar jaunas veidoto afgāņu valdību. Jo jautājums, ko mēs varam darīt, lai pastiprinātu un uzlabotu stratēģiju? Kā jūs zināt, tiek sagatavots jauns dokuments, ko gatavo komisija un padomi par Afganistānu Tur mēs eh, cenšamies vairāk strādāt pie likumdošanas attīstības, kā arī, lai apkarotu opiju ražošanu, kā arī, lai palīdzētu veidot valsts pārvaldes struktūras un to kapacitāti. Tālāk par Pakistānu. Jūs jau norādījāt, ka Pakistāna ir viena no centrālajām valstīm, no svarīgajām valstīm. Mēs arī novērojām vēlēšanas tur. Galakungs arī bija galvenais eh, šīs novērošanas misijas vadītājs. Arī apstākļi bija sarežģīti. Bet tagad mēs redzam, ka tur ir demokrātiska valdība, kas cenšas izdarīt to, kas ir viņas spēkos. Un es domāju, ka izdevies ir visai veiksmīgi, ir tīpaši cīnoties uh, pret uh, Taliban uh, grupējumiem viņu okupētajās teritorijās. Tā kā tagad ir svarīgi uzturēt šo ilgtspējīgo attīstību, un arī komisija dara visu, kas ir tās spēkos. Un es gribu teikt, ka mēs noteikti turpināsim to darīt. Tāpat ir jāstrādā pie tādiem jautājumiem kā izglītība, uh, šīs pārvaldes spējas uzlabošana, valsts pārvaldes struktūra veidošana, veselības aprūpas sistēmas attīstīšana, likumdošanas izstrāde. Kā ārējo attiecību komisāri, es varu teikt, ka mums būtu nepieciešams daudz vairāk naudas, lai visu to, par ko es šeit runāju, varētu izdarīt. Es to saku tikai tādēļ, ka nākotnē mums arī, kad pieņemsim budžetu, ir jādomā par to varbūt vēl ir pāragri, bet es domāju, kurā gadījumā, kad mēs runājam par šīm lietām, vienmēr vajag atcerēties, ka visam līdzi ir vajadzīga nauda. Tālāk par tuvējiem austrumiem. Jūs pieminējāt Toniju Blērkungu. Es varu teikt tā, ka es atbalstu Toniju Blēra biroju, jo man šķiet, ka teiksim, tā, tie ekonomiskie jautājumi, ko viņš risina savu mandātu ietvaros, ir ļoti svarīgi. Un jūs zinat, tā kā es un, un mūsu cilvēki dara tā, līdzīgas lietas, un mēs cenšamies uzsākt projektus, palaist programmas, uzlabot piekļuvi dažādiem finanšu instrumentiem, uh, Un tas patiešām ir detalizēts, krūts, smags darbs, un man ir jāsaka, ka vismaz kaut kas ir izdevies, jo mēs novērojam, ka rietumu krastā ekonomikas izaugsme e, ir 7%. Un palestīnieši e, cenšas nodrošināt šo mieru un stabilitāti, tas nozīmē, ka viņi arī grib redzēt ekonomikas izaugsmi, un es domāju, ka tas arī noteikti piedod spēkus prezidentam Abasam. Tālāk patarīga kungs. Izteikšos vāciski. Jums ir pilnība, pilnīga taisnība. Ja nebūs miera, tad mums noteikti būs jau jāsaskarās ar nopietnām sekām tuvajos austrumos. Ir jādomā, ka būs sadursme starp mūsu un arābu kultūrām. Taču šī sadursme būs ne tikai starp kultūrām, tā būs redzama visās jomās. Jebkurā gadījumā mēs par šo mieru cīnamies jau 15 gadus. Mēs darām visu iespējamo, lai šīs abas partijas nosaistos atpakaļ pie sarunu galda. Mēs visi zinām, cik tas ir sarežģīti. Mēs zinām, ka šī apmetņu nometināšanas politika turpinās. Mēs neesam panākuši, lai tā pilnībā apstātos. Mēs zinām, ka visi mūsu pūliņi nav vainagojušies panākumiem. Jebkurā gadījumā mēs uh, turpinam censties, lai abas šīs pārējas nosēstos pie sarunu galda, abas šīs puses nostātos pie sarunu galda. 15. oktobris noteikti ir svarīgs datums. Mēs kā kvartets, jūs esat visi redzējuši kvarteta paziņojumu, esam vienojušies par šo viedokli. Āno rezolūcija, ko es pieminēju, ir pieminēta arī kvarteta paziņojumā. Jūs Šīs rezolūcijas ir 15, 15, 18, 12 un arī citas. Jūs visi esat par tām dzirdējuši. Mums ir jāizmanto šī iniciatīva, šī, eh, šis priekšlikums, ko ir izvirzījusi jaunā Amerikas eh, administrācija. Tas attiecas gan uz Izrēļiem, gan uz Abasu. Paldies, komisārs kundze. Paldies, komisārs kundze. Un tagad otrā jautājuma kārta. Lūdzu, ievērojiet laika ierobežojums un nerunājiet vairāk par divām minūtēm un uzdodiet ne vairāk par diviem jautājumiem, jo citādi arī atbildes aizņems ilgāku laiku. Un mēs gribam, lai te būtu salīdzvarota situācija. Paldies, komisārs Kunz, arī no manas puses vēlreiz paldies par to, ko jūs teicāt par Pakistānu. Tas ir ļoti labi un svarīgi, lai mēs. Uh, turpinātu paturēt šo valsti uzmanības centrā, it īpaši pēc vēlēšanām. Ir jācenšas, lai šajā valstī tiktu stiprinātas demokrātiskās struktūras. To uzskatu par ļoti svarīgu jautājumu. Par Afganistānu. Es uzdodu sev jautājumu, vai šajos smagajos apstākļos, kādi tie bija pagājuši, kad Morjona vadībā Vai tiešām mums ir jāpiemēro šī vēlēšana novērošana? Mans viedoklis vēl nav tā īsti izveidojies. Ko jūs par to domājat? Vēl pavisam cits jautājums eh, par mūsu kaimiņa attiecībām. Jau ilgāku laiku mums ir bijušas sarunas ar Ukrainu par jaunu nolīgumu. Kā mēs zinām, eh, šī valsts ir vēlēšana priekšā, vai mēs varam sagaidīt eh, šajā gadā, ka mēs nonāksim līdz šo sarunu noslēgumam. Gribētu zināt, kāda ir pašlaik situācija, cik tālu mēs esam šajās sarunās par jauno nolīgumu. Paldies, ka ievērojāt laiku, jums atvēlēto laiku. Tagad Ročeka kungam vārds. Taču man ir jāsaka, ka esmu noslēdzis runātāju sarakstu, un, diemžēl, Vairāk nevienu tur nelikšu. Ja jau kāds vēl vēlas izteikties, viņam nāksies pagaidīt līdz nākamajai reizei, kad mēs tiksimies. Komisāras kundze, man ir divi jautājumi. Par, pirmais par Irānu. Jūs norādījāt, ka no vienas puses ir kā redzama vēlme turpināt dialogu, bet Vēl ar vienu pastāv problēmas ar apbruņošanos un par raķešu izmēģinājumiem. Man ir jautājums par pilsonisko sabiedrību Irānā. Es baidos, ka tuvāko dienu un nedēļu laikā mēs runāsim vienīgi par sankcijām un pilnībā aizmirsīsim par pilsonisko sabiedrību. Tāpēc es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Mans otrs jautājums. Vai ir redzamas kaut kādas, redzama kaut kāda pozitīva attīstība? um, attiecībās starp Turciju un Armēniju. Vai mēs kaut ko darām šīs lietas labā? Varbūt mēs darītu, varētu darīt vairāk. Paldies eh, Rošika kungam, tagad vārds Kēlama kungam. Thank you very much. Madam Commissioner, I share your Paldies, eh, komisārs kundze. Man arī ir bažas par eh, tām ziņām no Irānas. Pēdējo laikā starptautiskā presa ir bijusi diezgan drūma vai uh, pat cīniska, kā mēs varētu iespaidot šo situāciju. Nu, pagaidām mēs vēl neesam nonākuši līdz sankcijām, mēs vēl neesam vienojušies par tām. Un līdz šim mēs esam piedzīvojuši, ka Irānas režīms ir bijis mums priekšā, mēs vienkārši esam reaģējuši uz viņa rīcību. Vai jūs esat apdomājuši iespēju, ka Eh, pēc vairākiem gadiem mums būs tāda situācija, ka Irānai būs masu iznīcināšanas ieroči un atomieroči, kā mēs uz to reaģēsim. Un otra iespēja ir pozitīvāka. Un es domāju, mums ir jābūt gataviem uz to. Pirms 20 gadiem neviens nebija gatavs ticēt, ka sabruks eh, padomu savienība. Un uh, šī gada demonstrācijas skaidri parādīja, ka režīms Irānā ir ļoti nestabils. Tad jautājums ir tāds, ko mēs darīsim ar Irānas uh, politisko sabiedrību, ar um, pilsonisko sabiedrību, kā mēs sniegsim vairāk iespējas, vairāk spēku viņiem. Liels paldies! Un tagad uh, vārds Bortskulu kundzei. Paldies, priekšsādātāja kungs! Un eh, īpaši paldies jums, eh, komisāri. Un eh, man kā Latviņamerikas delegācijas pārstāvē, sadarbības delegācijas pārstāvē ir īpaši patīkam, ka mēs runājam te par Honduras. Bet kas notiek īsti praktiskā ziņā? Tas, ko mēs redzam savos televīzijas ekrānos, par ko ziņo uh, presē, tad tā, te ir runa par protestu apspiešanu un uh, informācija ir tāda, ka ir uh, asociācijas uh, nolīgums. Bet vai mēs nevarētu nodrošināt, ka risinājums uh, tiek gūsts ātrāk un arī uh, palīdzēt Aries, prezidentam Ariesam, lai, lai viņš varētu panākt uh, sekmes, vai varētu jūs detalizētāk runāt par Honduras lūdzu? Paldies. Tagad uh, Broka kungs. Divas minūtes lūdzu. Komisārs kundze, man pavisam īsi divi jautājumi. Pirmais par Afganistānu jautājums, kas mūs visus ļoti satrauc. Galu galā tur ir notikušas vēlēšanas, bet vēl ar vienu pastāv problēmas. Tad, tad ir pārkāptas robežas, bet mērķi nav sasniegti. Sākotnējais mērķis, protams, bija tikt galā ar Al-Qaeda. Visi pārējie mērķi tika uzstādīti daudz vēlāk. Vai nebūtu vērts vēlreiz izvērtēt eh, šo situāciju? Varbūt mēs varētu nu, uzstādīt reālākus mērķus un tādējādi tik galā ar problēmām. Nākamais punkts. Raķešu jautājumā ir nu, notikuši jauni interesanti pavērsieni. Tad starp ANO un Krieviju ir atcelts eh, šis raķešu vairogs, kas bija paredzēts Čehslo Čehijas republikā un Pola Polijā. Es gribētu zināt, kādas ir pašreizējās sarunas. Vai līdz ar to nav arī tik liels spiediens uz NATO paplašināšanos, kā pašlaik izskatās kaimiņa attiecību politika, kā mēs varētu veicināt uh, sarunas ar šīm valstīm tā, lai mēs varētu panākt pēc, ielā, pēc iespējas lielāku izpratni no Krievijas puses. Grazie, onorevole Brok. La parola all'onorevole Van. Paldies, Broka kungs. Van Balena kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pajautāt komisārai arī jautājumu par Irānu. Mūs te gadiem ilgi Irāna muļķoja. Mums jau ir tagad pierādījumi, ka Irāna strādā pie atomieročiem. Kādas sankcijas mēs varam uzspiest Irānai tagad? Ko, ko mēs varam darīt tagad? Jūs varētu pat konkrētāk pateikt mums vajadzētu palīdzēt, eh, lai palestiniešiem būtu normālāks dzīvesveids, taču daļa no šī darba ir saistīta ar terorismu apkarošanu. Ko Eiropa šai ziņā var darīt? Un tad par Hondurasu. Zelai bija pirmais, kurš pārkāpa konstitucionālo kārtību. Tas, protams, nav valsts apvērsuma iemesls, bet ja mēs gūsim panāk, ja tiks gūt panākuma novembra beigās, vai varbūt eh, nebūtu labāk, ka viņš neatgriež savā amatā. Paldies, Balenkungs. Un tagad vārds Kionis skundze. E, apvienoto nāciju pārstāvis Rišards Goldstons ir sniedzis ziņojumu par 2009. gada janvāra notikumiem Gazā. Un tur bija konstatēts, ka ir bijuši uh, noziegumi pret cilvēci, ko ir veikusi Izraēlas, Izraēlas armija. Uh, un ANO komi, novērtējuma komisija lūdza Izrēlu veikt e, neatkarīgu spētījumu šai jomā. Un, un e, Izrēla arī bija jāvērš pret e, šiem noziedzniekiem. Un jūs minējāt, kā arī tika izvirzīts prasības, lai Eh, tiktu atvērts gaz robežas un arī, lai eh, par ķilniekiem saņemtie bērni tiktu atbrīvoti. Mēs gribētu zināt, kāds ir Eiropas Savienības humanitārais plāns, lai atvieglotu Palestīnas iedzīvotāju mokas. Un vēl viens jautājums, ko es gribētu jums uzdot komisē. Ko jūs esat eh, darījusi vai ko jūs darīsiet, lai Izrēla pakļautos ANO prasībām un ko Izrēla, eh, kā Izrēla ir atbildējusi vai atbildējusi uz šo ziņojumu un kā var cīnīties pret uh, nesodāmību, kas valda Izrēlā. Paldies! Un Līdz ar to ir e, beigusies otrā jautājuma kārta, bet vēl ir divas minūtes vienam runājumam. Paldies, priekšsēdētāji! Un es sveicu arī komisāri. Ļoti esmu priecīgs dzirdēt par transatlantisko attiecību e, attīstību. Es gribētu runāt par Šrilanku. Šrilankai pat labai ir ļoti glūts pielāgošanās e, periods, īpaši pēc tam, kad tika sakaut teroristi. Um, Tamiliem ir līdz šim ir arī bijis jādzīvo, um, ieskait tās uh, izmaiņas kara arī Tamils, kas līdz šim bija, kam bija jādzīvo uh, kara zonās, un ir arī zināms uh, nometnes tiem uh, cilvēkiem, uh, kas ir no Tamīla apdzīvotajām teritorijām, lai varētu izšķirot, kuri ir Tamīli un kuri nav. Tad kas ir paredzēts, uh, ko paredzēts darīt, lai palīdzētu eh, šiem cilvēkiem. Mēs redzam, ka viņas stāvos kļūst tikai ļaunāks. Viņa situācija ir tikai ļaunāka. GSP plus tādā veidā tiek apdraudēt un arī pastāv briesmas ka mēs izbojāsim Šilangas attiecības ar rietumu demokrātijām. Mans jautājums ir tāds, kā mēs varam pozitīvāk, produktīvāk risināt šo problēmu. Paldies! Grazie, onorevole Van Orden. La parola. Paldies, Van Orden kungam. Komisārs kundze, jums vārds atbildēji. Vispirms atbildēšu Gālera kungam. Es domāju, ka ģenerālis Morjons eh, centās pie, piemērot to pašu metodiku, tā, tā kas ir bijusi visparastākās metodas šajā jomā. Mēs gal galā saprotam, ka uh, tuvajos austrumos ir tādas pašas problēmas kā uh, dienvidos Afganistānā. Tur ir ļoti daudz vietējo afgāņu, kas cieš no, no tā, kas notika vēlēšanās. Šī situācija nav vienāda dienvidos un rietumos. Dienvidos un austrumos vēlēšanās piedalījās mazāk cilvēku nekā rietumos. Mēs, protams, visi saprotam, ka uh, tika pieļaut arī vairāki pārkāpumi un neatbilstības. Mēs varam nodrošināt vienīgais to, ka no afgāņiem bija vēlēšanas, kurās viņi paši varēja piedalīties, kuros viņi varēja reāli piemērot to, kas ir noteikts likumos. Ģenerālis Marions pie tā strādāja. Proti, viņš centās nodrošināt, lai visas sūdzības, kas ir iesniegtas vēlēšana komisijai, tiktu arī izskatītas. Mēs zinām, ka tas vēl, šis darbs vēl nav pabeigts. Mēs nezinām, kādas, kāda ir vēlēšana rezultāti, vai Karzējs uzvarēja vēlēšanu pirmajā kārtā vai nē. Vai mums vajadzētu domāt par otro vēlēšanu kārtu. Mums ir jāapsver, vai mēs varam sadarboties ar šo ievēlēto valdību. Tās ir tikai idejas. Šķiet, ka Kārzais varbūt varētu strādāt ar Abdulu kā ar premjeru, taču tas vēl nav skaidrs. Jūs visi zinat, ka e, ziņojums par rezultātiem tiks sagatavots vēlāk. Es eh, ar viņiem strādāju ciešā kontaktā, mēs esam centušies šo metodiku piemērot pēc iespējas labāk. Otrais par Ukrainu. Varu teikt, ka pirms divām dienām Ņujorkā tikos ar Trojku, tātad Eiropas Savienības un Ukrainas pārstāvjiem. Šeit varu teikt, ka jautājums par brīvās tirdzniecības nolīgumu noteikti netiks noslēgts līdz šī gada beigām. Es tam neticu, kaut arī Ukraina, protams, izrāda vēlmi darboties. Mēs varētu noslēgt visas sadaļas, izņemot politisko sadaļu. Uh, protams, no abām pusēm tiek izdarīts spiediens, bet es nedomāju, ka līdz Ziemassvētkiem mēs to varēsim paveikt. Protams, mums ir jādomā arī par vēlēšanām. Mēs, protams, saprotam, ka kampaņas gaitā varbūt varētu paveikt lielākas reformas, bet es domāju, ka Ukrainai vajadzētu šeit skatīties uz to visu reālāk. Par eh, pilsonisko sabiedrību Irānā. Raučika kungs, varu jums teikt, ka patiešām mēs eh, pēc iespējas vairāk cenšamies uzturēt dialogu ar Irānas pilsonisko sabiedrību. Jūs zināt, mēs cenšamies likt uzsvaru uz tādiem jautājumiem, kas nav jutīgi, proti tās būtu narkotikas, bēgļi. Tur mūsu intereses, Irāņu un mūsu intereses ir līdzīgas. Protams, ir arī cita veida projekti. Mēs cenšamies virzīties pa vairākiem ceļiem, īpaši uzsvaru liekot uz televīziju un plašsaziņas līdzekļiem. Notiek arī studentu apmaiņa. Erasmus Mundus programma, piemēram, pieejama arī Irāņu studentiem. Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Mēs cenšamies nodrošināt arī eh, žurnālistu apmeklējumus un sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām. Tā ir padaļai atbild arī Kelama kungam. Jūs jau noteikti atcerēsieties, ka mans vietnieks eh, Minkarelī devās uz Irānu un eh, centās nodrošināt, lai šie projekti būtu atvērtāki, taču Irāna to nav akceptējusi. Jāsaka, ka šis jautājums ir viens no tā saucamajiem sarežģītajiem jautājumiem. Par Turciju un Armēniju. Jāsaka, ka mēs ļoti, esam ļoti priecīgi par to, ka šīs, šī situācija ir iekustējusies. Īpaši priecājamies par diplomātiskajām apmaiņām. Tāpat arī priecājamies par to, ka e, š, ir notikušas sarunas un ir līgumi, taču ir jāatcerās, ka šie līgumi ir jāratificē ir jāatcerās, ka tas, kas ir uzlikts uz papīra, dzīvē varbūt uzreiz nerealizēsies. Jebkurā gadījumā mums ir jāstāsta armēņiem, esmu ticies arī ar uh, Azeri, ar ārlietu ministru, mums ir jāskatās, kā turpmāk attīstīsies Kalnu Karabaha jautājums starp Armēniju un Azerbaidžānu. Es zinu, ka šeit ir ļoti daudz dažādu sīkumu, un bieži vien šie sīkumi var izraisīt vislielākās problēmas. Kēlama kungs. Irāna, protams, ir noteikusi to, kā attīstīsies notikumi, taču Irānā bija vēlēšanas, un mēs saprotam, ka tur, diemžēl, mēs neko nevarējām uh, palīdzēt. Mēs, protams, saprotam šo vēlēšanu kontekstu, saprotam, cik smagas ir sekas. Jebkurā gadījumā mums ir jādod iespēja šim dialogam. Mēs, protams, ļoti labprāt redzētu pozitīvus rezultātus, kaut arī tie nāktu lēnām. Mums ir vajadzīgas atbildes no Irāņiem, un pirmo reizi šādas atbildes mēs esam saņēmuši. Protams, šīs atbildes ir ļoti vispārīgas. Uh, Pēc astoņiem gadiem amerikāņi beidzot ir gatavi nosēsties pie viena saruna galda ar Irāņiem. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu. Paskatīsimies, pie kā novedīs šīs sarunas. Protams, mums ir jābūt pacietīgiem. Mēs, protams, nebūsim bezgalīgi pacietīgi. Kaut kad mūsu pacietībai pienāks beigas. Tieši tāpēc arī sankcijas tiek gatavotas. Šīs sankcijas, piemēram, ir līdzekļu iesaldēšana, tā ir ļoti svarīga sadaļa. Tad būs arī um, vīzu aizliegumi lielākam cilvēku lokam. Mēs par šām sankcijām jau domājam. Taču mums vajadzētu darboties pie jaunas politikas. Šī jaunā politika ir pieminēta, bet tāda vēl nav devusi nekādus augļus. Jums ir taisnība. Demonstrācijas pierādīja, ka Irānas sabiedrībā ir liela šķelšanās. Iespējams, jūs situāciju pārzināt labāk nekā es. Jūs saprotat, ka daudz kas var notikt šīs piediena rezultātā. Mēs redzam, kādas ir represijas šajā valstī. Man ir grūti pateikt, vai īstermiņā vai vidējā termiņā mēs varēsim panākt pārmaiņas. Jebkurā gadījumā mēs esam demokrāti, mums ir jāliek uzsvars uz demokrātiju. Par Hondurasu. Ko tad konkrēti mēs darām? Asociācijas nolīgums Hondurasai pašlaik neļauj mums izdarīt spiedienu. Visas eh, Centrāla Amerikas valstis, un tīpaši Kostarika un citas, uh, vēlas, lai šis nolīgums tiktu parakstīts. Šķiet, ka arī mūsu spāņu kolēģi vēlas, lai viņu prezidentūras laikā šis nolīgums tiktu parakstīts. Bet vispirms ir jāatrasina banānu jautājums. Tas ir tirdzniecības jautājums, ļoti sarežģīts jautājums. Vakar un aizvakar mēs tikāmies ar AKK valstīm, kur mums bija sarunas par tirdzniecību. Mēs turpināsim šīs sarunas arī par Latīņameri ar Latīņamerikas valstīm. Uh, Ar Panamu arī radušās problēmas. Šis jautājums ir par Čikitā, par banānu uzņēmumu. Manuprāt, tas ir tāds liels īsts tirniecības jautājums. Tam ir ļoti liela nozīme. Tikai pēc tam mēs varēsim pievērsties politikas problēmām, pēc tam, kad būs atrasināta banānu problēma. Protams, ir daudz variantu. Viens variants būtu izslēgt Hondurasu Otrs variants būtu tāds kā pragmatisks risinājums, kur tiktu panākta vienošanās starp divām valdībām vai partijām. Ir paredzēta arī īpaša sanāksme šajā jautājumā. Broka kungam tēt atbildēšu par Afganistānu. Man šķiet, ka šī ideja sašķelt Talibānu Jā, taisnība, mēs eh, cenšamies eh, vērsties pret ekstrēmo Talibānu. Manuprāt, pašlaik eh, nav iespējams un arī nav pareizi atvēlkt spēkus no Afganistānas. Šī situācija ir ļoti smaga, it īpaši pēc vēlēšanām. Mēs neesam simtprocentīgi pārliecināti par vēlēšanu rezultātiem. Manuprāt, mums vajadzētu domāt par šo stiprināto stratēģiju. Mums vajadzētu koordinēt mūsu pūliņus starptautiskajā sabiedrībā, arī Eiropas Savienībā. Mums ir jācenšas stabilizēt šo valsti. Tas nozīmē, ka mums ir daudz vairāk jāpievēršas civilajiem jautājumiem, ne tikai militāriem jautājumiem. Šie civilie jautājumi, mēs tiem it kā esam pievērsuši uzmanību, bet mūsu partneri varbūt nav tik spēcīgi tiem pievērsušies par atbruņošanās jautājumiem. Nevarētu teikt, ka mēs redzētu pozitīvus rezultātus kaimiņa tiecība politikai. Starp ASV un Krieviju, protams, būtu vajadzīga uzticēšanās, un šī uzticēšanās noteikti dotu daudz pozitīvu arī mums. Man šķiet, ka es jau atbildēju uz, par, uz šo sankciju jautājumu. Tātad, kādas būtu sankcijas? Lielāki vīzu aizliegumi, par, citiem, par citām sankcijām mēs pašlaik vēl tikai spriežam, tāpēc ir pāragri dot atbildi. Par Afganistānu, jā, protams, mēs no vienas puses cenšamies cīnīties pret terorismu. Bet palestīnieši Āvās un Salams Fajats ir teikuši, ka viņi cenšas uh, darīt pēc iespējas vairāk. Vienmēr ir iespējams darīt vairāk. Šķiet, ka pašlaik Izrēļu puse ir devusi atbildi, tiek uh, apstādināta šī apmetņu politika. Galu galā mūsu visi mērķis ir miers tuvajos austrumos, kā teica Poterinkungs. Par Zelāju un Hondurasas jautājumu. Jā, vēlēšanām ir jānotiek, un tas varētu būt arī atrisinājums. Taču šeit pastāv dažādi nosacījumi, un starptautiskā sabiedrība par to vēl spriež, arī Eiropas Savienība. Domā, ka ārējais risinājums varētu ļaut panākt dialogu starp visām partijām. Taču, kā mēs zinām, viena vai otra partija vienmēr cenšas izvairīties no šī dialoga. Nē, mēs šo, šajās vēlēšanās nesūtīsim savu uh, novērošanas misēju, tas jau ir skaidrs. Par Goldstone ziņojumu, jā, tas tiks apspriests cilvēktiesību padomē Ženēvā, tas ir šodien, 29. septembrī, bet neesmu vēl par to neko dzirdējusi. Mēs, protams, uzsveram šo pasākumu nozīmīgumu Mēs vēlamies vērsties pret nesodāmību un starptautisko tiesību pārkāpumiem, tā skaitā pret cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumiem. Un pēdējais jautājums. Šķiet, tas bija jautājums par Šrilanku. Van Ordenkungs. Mēs visu laiku esam sadarbojušies ar Šrilanku. Uh, neesam pārtraukuši humāno palīdzību. Turpinam strādāt pie pārvietoto personu nometnēm. Rīt pēcpusdienā tikšos ar prezidenta brāli. Viņš izteica vēlmi tikties un mēģināšu rast iespēju sadarbībai. Bet, kā jau jūs teicāt, galvenais ir cilvēktiesības un humanitārās tiesības. Bieži vien tie ir bijuši pārkāpumi. Tas ir skaidrs arī um, izaugsmas un stabilitātes pakta plusa izmeklējumi rāda, ka ir vajadzīga tāda konstruktīvāka attieksme. Es domāju, mums ir jāņem vērā arī fakti. Esmu centusies darīt visu iespējamo Šrilankas labā, taču, kā jūs zināt, mani nevienmēr uzklausīja līdz priekšādētāju komitejā. Paldies! Grazie, komisārio! Passiamo! Paldies komisārs kundzei. Un tagad pāriesim pie pēdējā komentāru raunda. Man gan jāatvainojas, ka man nāksies samazināt jūsu runāšanās laiku līdz pusotrai minūtēji. Kukenkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Viens jautājums, komisārs Kunze. Jūs runājāt par to, cik svarīga ir strateģiskā partnerība ar Latīņu Ameriku un nepieciešamība attīstīt un kultivēt to nākotnē. Tajā pat laikā mēs zinām, ka Latīņa Amerika nav homogēns kontinents, tur ir dažādas valstis, valdības, režīmi, piemēram, Venecuāla un Hugo Čaves. Jautājums vai un kā tas tika ņemts vērā, kad tika veidot, eh, teiksim, šī jaunā eh, stratēģija sadarbībai ar Latīņu Ameriku. Es saprotu, ka jūs nevarat iedziļināties padziļinātā analizē, bet jebkādu komentāru vai vismaz mājieni tiks augstu vērtēti. Paldies Kukan kungam un Apilas kungs lūdzu. Paldies, kas attiecās uz mūsu attiecībām ar Latīņu Ameriku, tad jāsaka, ka tās ir pozitīvas un šeit būtu jāatzīst komisijas uh, loma. Tomēr gribētu pieminēt to, ka pēdējos gados tātad ir bijuši divi asociācijas līgumi, uh, viens ar Čīli, otrs ar Meksiku. Tie jau darbojas sen, bet vēl ir trīs sarunu procesi paralēli subreģionālajā līmenī. Tie virzās uz priekšu ļoti lēni. Un, principā, es esmu visai nobažījies par šiem trījiem sarunu procesiem. Mums ir ļoti laba strateģiskā, teiksim, šī vīzija, kas veicina reģionālo attīstību un integrāciju, bet eh, šķiet, ka eh, šis strateģiskais redzējums ir varbūt vairāk kā smaržas, tās dod iedvesmu, bet diez vai mēs tās dzersim. O, bet, ja runājam par eh, sarunām un sarunu metodu, metodi. Es gribētu zināt jūsu personisko viedokli. Vai jums nešķiet, ka būtu pienācis laiks mīkstināt mūsu attie attieksmi? Paldies, Obielas kungam! Tālāk došu vārdu ar Lakī kungam. Paldies! Komisārs kundze, divi īsi jautājumi. Pirmais par atbruņošanos. Vai jūs varētu pastāstīt sīkāk par atbruņošanās jautājumu, kas tika skatīts ANO ģenerālās asamblējas ietvaros, otrkārt par Afganistānu? Jūs teicāt, ka jautājums par valdību būs nopietns un svarīgs. Bet vai jūs zinat, ka šī valdība ir ļoti korumpēta? un vismaz trīs augstākā līmeņa amatpersonas, piemēram, prezidenta Brālis, iepriekš bijušais aizsardzības ministrs un e, ģenerālis Dostums, ir zināms starptautiskajām e, tiesību sargājušām iestādēm kā lieli narkotiku tirgotāji un mūsu e, karavīri riskēs ar savām dzīvībām, lai aizsargātu šādus kriminālu noziedzniekus. Paldies, un tagad došu vārdu Tanekungam. Komisārs kundze, es gribētu atgriezties pie Turcijas un Armo, Armēnijas jautājuma. Es e, šodien biju Armēnijas vēstniecībā, un viņu vēstnieks ir nobežījies, ka Turcijas parlaments varētu censties bloķēt līgumu ratificēšanu, un varbūt jūs varētu izdarīt savu, teiksim, šo iepekmi, lai panāktu šī starptautiskā nolīguma parakstīšanu, jo Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu stabilitāti šajā Kaukās reģionā. Jūs eh, iepriekš teicāt, ka eh, tiks darīts eh, viss, lai ieviestu lēmumu, kas tika pieņemts iepriekš par cilvēku tiesību principu iedibināšanu Kalnu Karabahā. Un es nezinu, vai tiešām mēs esam tur kaut ko izdarījuši vai nē, šķiet, ka nē, un man liekas, ka mēs tur varētu darīt vairāk, lai stabilizētu Dienvidu Kaukās par Ukrainu. Es vakar biju Krimā, un man ir jāsaka, ka tur nav, netiek, nav jūtam vispār Eiropas Savienības klātbūtne. Tur visur dominē Krievi, pastāv um, bīstamība, ka uh, esošās plaisas aizpildīs ķīnieši, tā kā es domāju, ka varbūt mēs varētu efektīvāk izmantot Ukrainai atvēlētos līdzekļus, īpašu uzmanību pievēršot uh, Krimai. Tālāk Eiropas Savienība un Indija. Noliek, notiek FTA sarunas, kas tiešām velkas ļoti lēni, un ko jūs domājat par Dienvidu Āziju kopumā, un kā mēs varētu uzlabot savas attiecības? Paldies! Onorevole Tannock, la richiamo al tempo. Jā, paldies. Runātājiem nav mikrofons ieslēgts. Ich habe auf den falschen Knopf. Paldies, priekšsādātāji. Komisārs Konze, jūs jau atbildējāt uz daudziem jautājumiem par Hondurasu. Tomēr es neesmu skaidrībā par jūsu attieksmi pret šo jautājumu, tādēļ gribētu atkārtot, kāda ir Eiropas Savienības pozīcija, vai Eiropas Savienība uh, pieņēmis kaut kādu rezolūciju Hondurasas sakrā, vai būs nosodījums Eiropas Savienības puses. Jūs runājat par pasākumiem, bet tas viss ir ļoti miglaini. Es domāju, ka Eiropas Savienība uh, varētu rīkoties, piemēram, tā varētu izraidīt Hondurasas diplomātus. Un vai jūs esat vispār par to domājuši, un ja nē, tad kāpēc? Un pēdējais jautājums. Visas programmas, kas atbalsta valsts pārvaldes struktūras, kas bija iesaistītas apvērsumā, vai tās eh, tiks, eh, vai tām tiks pārtraukts atbalsts, un ja nē, tad kāpēc? Paldies Lozingas kundzei! Tagad došu vārdu Vaigalkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisārs kundzei par to, ka atradāt laiku, lai ierastos parlamentā. Rīt Šeit būs daudz apmeklētāju parlamentā un mums izvērsīsies diskusijas par dažādiem jautājumiem. Eiropā ir daudz neatrisināt jautājumu attiecībā uz uh, nacionālajām minoritātēm. Un rīt šeit ieradīsies daudz slavēņi, uh, kuri runās ar Slovenijas deputātiem, ar Austrijas deputātiem, bet ko mēs varētu apsolīt, ko darīs parlaments, ko darīs komisija, Komisijai taču vajadzētu arī domāt par Slovenijas mazākumtautību tiesībām. Varbūt eh, jūs eh, varētu arī eh, kaut ko darīt šajā labā, un varbūt mēs varētu uzaicināt arī Slovenijas pārstāvis uz Briseli. Liels paldies Vēgla kungam! Pēdējais šajās jautājuma kārtā izteiksies. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Ferēro Valdners kundze, es gribētu vēlreiz jūs apsveikt par jūsu vēlmu un gatavību nākt pie mums un runāt ar mums, kā vienmēr jūs esat enerģiski un apņēmības pilna. Bet par Irānu man ir viens jautājums. Es gribētu zināt, vai ja sarunas izgāzīsies, vai jums ir kaut kāda informācija par to, kādas sankcijas varētu tikt ierosinātas tādā gadījumā? Un es negribu šeit atkal runāt par Ķīnas un Krievijas lomu, bet es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis, kaut arī tas atrodas ārpus uh, drošības uh, padomas mandāta ietvariem, kāda būtu Indijas loma sankcija jautājumā. Un visbeidzot jautājums par starptaut starptautisko pirātismu Indijas okeānā. Neatkarīgi no dalība valstu veiktajiem pasākumiem, kāda informācija ir jūsu rīcībā un ko jūs domājat par šo problēmu un eventuālajām izmaiņām, vai tā pasliktināsies vai uzlabosies? Paldies. Bene, e concluso il dibattito. Rep... Paldies, tātad esam noslēguši debats un tagad došu vārdu komisārs Koncei. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, jums ir taisnība, ka ne jau visas Latīņa Amerikas valstis ir vienādas, tās ir ļoti atšķirīgas ar atšķirīgām valdībām un struktūrām, un mēs esam centušies realizēt pieju, ņemot vērā katras valsts īpatnības, kopējās stratēģijas ietvaros, un tas ir kā papildinājums reģionālajai pieejai, tātad šī divpusējā, divpus, eh, divpusējā pieeja. Tā kā mēs to esam izdarījuši. Tālāk, Ovjauskungs. Jums ir taisnība, ka dažreiz divpusējie nolīgumi, kas mums ir tikuši noslēgti, ir izrādījušies daudz veiksmīgāk nekā reģionālie, bet uh, reģionālie nolīgumi. zināmā mērā atsevišķus reģionus, kā piemēram Centrāla Amerikas valsts un uh, atsevišķas Indijas val uh, uh, kontinentu valsts, ir pirmo reizi iesaistījušas vispār šādā procesā, piemēram, Ekvadora, um, Lībiju un tad, Honduras, Nikaragu, tā kā vienmēr kaut kādi degošie jautājumi ir, bet līdz šim mums vienmēr ir izdevies pārvarēt grūtības, un tādēļ mēs ceram, ka arī šoreiz tas tā būs, bet pat ja nē, tad mums ir zināma elastība, ko varam izmantot, ir ja tīpaši attiecībā uz Indijas um, valstīm, jo Kad sarunas nonāca strupceļā, tad tika pieņemts lēmums realizēt divu ceļu sarunu pieeju, uh, piedāvājot uh, uh, iepriekšējā 2003. gada politiskā dialoga un sadarbības līguma tādu aktualizēšanu vai atjaunošanu un atjaunojot daudzpusējo tirzniecības līgumu ar pēc iespējas vairākām lakanu valstīm, kas varētu uh, Mm, piedalīties, teiksim, sarunās, kas atbilstu arī Pasaules tirzniecības organizācijas principiem. Tā kā paturot prātā to, ka asociācijas līgums ir kā mērķis, uz ko mēs tiecamies. Pēc sešiem sarunu raundiem pēdējais notika pagājušajā nedēļā no 21. līdz 25. septembrim ar Kolumbiju un Peru. Uh, Bolīvija nekad nav piedalījusies un Ekvadora atsauca savu klātbūtni. Patreiz mēs tuvojamies noslēgumam. Ļoti daudzas sadaļas sarunās ir slēgtas vai gandrīz jau slēgtas. Kā jau es teicu, vispirms ir jāpanāk vienošanās par banāniem Ženēvā un ir jāņem vērā, protams, arī Kolumbijas interesi šajā banānu jautājumā. Tātad, ja mums ir jābūt elastīgiem, tad mēs tādi varam būt, un tas pats attiecās arī uz Hondurasu. Ja mēs redzēsim, ka pēc banānu jautājuma atrisināšanas Honduras joprojām būs problēma, mēs atradīsim kādu elastīgu pieeju, varbūt izmainīsim mandātu un tad uh, runāsim ar pārējām valstīm, bet, kā es teicu, mums ir prieks redzēt, ka, piemēram, Ekvadora ir gatava sēsties atkal pie sarunu galda, un tā ir pozitīvā zīme. Tā kā no vienas puses tas ir grūti, bet mēs eh, modulējam savu, modelējam savas situācijas. Tālāk par Afganistānu. Es zinu, Alaki kungs, ka valdības jautājums ir izšķiroši svarīgs un ka korupcijas jautājums, diemžēl, ir neatrisināts un tas ir kā tāds augonis Afganistānas um, pārvaldes miesā. Un mēs, protams, daudz strādājām pie mācību programmām, tiesnešiem, prokuroriem. Tas viss prasa laiku, bet pēc tam visām Eiropas Savienības valstīm būs jālēmj par to, ka tie patiešām, kas ir korumpēti, nepaliek nesodīti. Tālāk par Turcijas un Armēnijas attiecībām. Es ļoti ceru, kā Tanokungs teica, ka patiešām šis līgums tiks ratificēts un ko vien mēs varam, tas mums ir jādara. Varbūt mēs varam pieņemt rezolūciju, parlamentu rezolūciju, tā varētu būt ļoti laba doma. Tālāk par pilsonisko sabiedrību Kalnu Karabahā. Es esmu centusies daudz palīdzēt šo projektu realizēšanā, bet vienmēr ir kaut kāds klupšanas akmens. Un, piemēram, pastāvēja doma doties uz turien kopā ar Semnebiju kungu un vēl cilvēku grupu. Vispirms bija grūtības no vienas puses, pēc tam bija grūtības no otras puses, un es tiešām esmu pieminējusi šo jautājumu arī Ņujorkā bet, diemžēl, rezultāts nav bijis pozitīvs. Kad biju Azerbaidžānā, es runāju ar prezidentu, bet, diemžēl, tas netika pieņemts. Tā kā vienmēr kaut kādas puses intereses pietrūks, diemžēl. Jautājums no zāles bez ieslēgt mikrofonu. Atbilda, jā, varbūt, ka viņiem būs labāka pieejamība, bet mēs joprojām turpinām censties un neatmetam cerības. Tālāk par Ukrainu. Manā birojā bija Krīmas delegācija pirms četrām piecām nedēļām, un jā, mēs vienojāmies ar. Uh, prezidentu Juščenko daudz eh, vairāk strādāt pie Krīmas, tas prasa laiku, bet mēs zinām to, ka mums ir jā pauž savu klātbūtni Krivā, eh, Krimā daudz redzamāk, lai situāciju stabilizētu. Tālāk par Indiju. Brīvās tirdzniecības nolīgums vienmēr ir grūts nolīgums. Es neesmu bijusi tirsniecības komisāra, bet es zinu, ka šie līgumi vienmēr ir grūti un sarežģīti, jo tie ir saistīti ar daudziem kompromisiem, ļoti detalizēti un kopumā var teikt tā, ka mums, protams, ir svarīgi, lai Indija būtu mūsu strateģiskais partners. Mums būs galotņa tikšanās ar Indiju un šie jautājumi noteikti atkal būs darba kārt. Mums vēl pirms galotņa tikšanās ir jārezumē esošā situācija, jo Indija spēlē arvien svarīgāku lomu pasaules ekonomikā, bet dažreiz tā nevēlas iet tik tālu, kā mēs to gribētu redzēt, piemēram, klimata uh, izmaiņu jautājumos. Viņi nav gatavi nākt mums pretī. Mēs gribētu viņus redzēt Kopenhāgenā. Lūzingas kundze, uh, mūsu attieksme pret Honduras ir pilnīgi skaidra. Uh, Mēs, eh, protams, eh, sapratām, ka būs eh, šī valdības gāšana. Mēs esam iesaldējuši mūsu politiskos kontaktus. Arī mūsu kontakti ar diplomātiem, ar to saucamo de facto valdību, ir iesaldēti. Un no mūsu puses mēs visi, visu esam apturējuši attiecībā uz valdības programmām. Mēs neesam uh, apturējuši tikai programmas ar pilsonisko sabiedrību tieši tā mēs arī esam rīkojušies. Vaila kungam es varu teikt, ka mazākuma tautības, kā jūs zinat, Eiropas Savienībā ir pieņemta konvencija. Mums ir starptautiskie pienākumi, kas mums ir jāpilda, bet eh, šie pienākumi ir jāpilda no abām pusēm. Tā būtu mana atbilde šajā jautājumā. Mendesi kungam atbildēšu attiecībā uz Irānu. Jā, kā jau es teicu, tā varētu būt līdzekļu iesaldēšana, tie būtu vīzas aizliegumi lielākām cilvēku grupām, bet tās visas ir tikai idejas. Tās vēl nav konkretizētas. Par pirātismu. Pirātisms ir jauns un briesmīgs fenomens, kurš gan būtu iedomājies par tādu lietu pirms dažiem gadiem. Taču ir svarīgi lai mēs eh, cīnītos ne tikai pret eh, pirātismu jūrā, bet arī pret eh, pirātismu uz sauszemes. Kā jau zināt, mans kolēģis Līs Mišels un Kārls De Husts um, cenšas darboties gan Somālijas piekrastē, gan arī citur. Mums ir dažādas programmas, bet galvenokārt mums ir jācīnās pret nabadzības izskaušanu. Tas viss prasa laiku. Mēs nevaram to izdarīt vienā mirklī. Es redzu, ka notiek daudzas dažādas programmas un projekti. Thank you very much. Kurā gadījumā mēs eh, darām daudz un darīsim vēl vairāk. Paldies eh, komisārei. Līdz ar to varu teikt, ka šīs diskusijas ir noslēgtas. Te mēs dzirdējām daudz un dažādas viedokļas par dažādiem jautājumiem. Mēs varētu runāt vēl detalizētāk, bet, diemžēl, mums atvēlētais laiks ir ierobežots. Jebkurā gadījumā jūs atbildējāt uz ļoti daudziem jautājumiem un mūsu interese, protams, ir liela. Es ceru, ka mēs turpināsim šādu sadarbību arī turpmāk. Ka notiks šāda informācijas apmaiņa starp jums un mūsu komiteju. Lielas paldies jums par interesantajām sarunām! Līdz ar to šo sanāksmi es pašlaik slēdzu līdz pulkstens pieciem, kad mums ir uh, paredzēta viedokļa apmaiņa ar Moldovas Republikas premjerministru Vladu Filatu. Tas būs pēc 15 minūtēm. Paldies! Kolēģi. Kolēģi, es lūdzu ieņemies savas vietas. Lūdzu, būsim uh, precīzi ievērojot darbu kārtību, lai mēs varam uzvērt, uh, sveikt uh, Moldovas Republikas premjerministru un ārlietu ministru premjerministrs Vlad, Vlads Filats un ārlietministrs Jurija Lianka. Man ir liels gods sveikt jūs šeit mūsu vidū. Mums ir arī šeit eh, kopējās parlamentārās komitejas pārstāve Monika Morvei. Es arī sveicu jūs ar eh, atkārtotu ievēlēšanu, un es ceru, ka mēs varēsim arī turpmāk sadarboties šo tuvāko gadu laikā premjerministri un arī ārlietu ministri. Man un komiteja ir, ir liels prieks sveikt šo svarīgo delegāciju no Moldovas republikas valdības puses. Valdība nesen ir uh, atkal sastādīt jūs uh, republikā un tikai pirms uh, nedēļas bija svarīga, uz, svarīgs uzticības balsojums. Uh, šī ir pirmā valdība jūsu valstī kopš eh, jūs izgājat no Padomu Savienības aprites? Eh, vai precīzāk izsakoties, šī ir pirmā nekomunistiskā valdība pēc komunisma sabrukuma, un tā ir svarīga labs puses jūsu vēsturē. Un tāpēc mums ir īpaši gods jūs šeit sveikt. Es to sāku premjera ministra tāpēc, ka jūsu vēlme atjaunot valsti un arī pilntiesīgi līdzdarboties Eiropas scenārijā ar visiem ir pazīstama. Un jūsu programma ir īsts izaicinājums jūsu valstī, un eh, attiecībām ar Eiropas Savienību. Un tur ir minēts mērķis izjaukt valsts monopolus kopš komunistu ēras, komunismu ēras sabrukšanas. Mēs tiešām vēlamies iekļauties tirgus ekonomikā un kļūt par svarīgiem finanšu spēlētājiem un, iesa, un mēs e, vēlamies arī palīdzēt lauksēmniecības ekonomikai un arī piesaistīt investīcijas jūsu valstī. Un e, tāds ir e, mūsu kaimiņa attiecību sadarbības nodoms. Un tas attiec arī uz Rumāniju. Mēs vēlamies palīdzēt jums atrisināt uh, teritoriālos strīdus. Mēs vēlamies, lai jūs, premjermīrs, zinātu, ka mēs vēlamies sniegt pēc iespējas lielāku ieguldījumu, lai jūs varētu atrisināt šīs, eh, šos izaicinājumus. Un eh, lai jūsu valsti varētu pilntiesīgi arī sveikt Eiropas Savienībā. Lūdzu, vārds jums, premjerministra. Liels paldies! Ja jūs eh, piekrīt, es runāšu rumāņu valodā. Moldovas republika ir piedzīvojusi eh, diezgan eh, īsu, taču dramatisku periodu. Jūs uh, pieminējāt to, ka ir runa par pirmo demokrātisko valdību Kišiņevā. Ir arī bijusi cita valdība, kas uh, ir uh, uzturējusies uh, tikai dažus mēnešus. Tad šī, arī es esmu daļa no šīs valdības uh, kopš 1999. gada, arī ārlietu ministrs tajā piedalījās. Tā bija Kišiņievs pirmā valdība, kas izvirzīja sev par mēķi Eiropas integrāciju. Mēs uzņēmāmies mūsu atbildību un mēs arī īstenojām nepieciešamās reformas. Diemžēl pēc gada komunistu partija, kas nebija vienkārši komunistu partija, izmantoja konstitucionālo vairākumu. Un eh, astoņus gadus valdības priekšgalā bija Roņina kungs, padomju milicijas priekšnieks. Un Tas noveda Moldovu pie ļoti smagas situācijas, īpaši cilvēktiesību un pilsoņu tiesību jomā. Es šajā telpā redzu daudzus cilvēkus, kas jau ir bijuši Kišņevā un eh, labi zina, kāda ir situācija Kišņevā. Es redzu Kačevu kungu, kurš bija parlamenta delegācijas loceklis. Jūs ļoti labi zināt, kas noticis mūsu republikā pa šo laiku. Ekonomika tika monopolizēta. presē nav bijusi vārda brīvība, un vairāk par tūkstošu pilsoņiem, pilsoņi tika piespiesti doties prom no valsts, lai meklētu darbu ārzemēs, varētu uzturēt savas ģimenes. Šī perioda laikā mēs, diemžēl, esam palaiduši garām daudz iespējas, kas bija pavērušās Moldovai. Uh, un tas attiec arī uz Eiropas vērtību tuvināšanu. Taču ir vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, kas raksturoja šo Varoņina valdības uh, periodu. Tas attiecas uz uh, baidīšanos, bailēm no Rumānijas, un Rumānijas pilsoņiem tad bija vajadzīga vīza, lai viņi dotos uz mūsu valsti. Un es pieņemu, ka visdramatiskākais periods norisinājās pēc 5. aprīļa, 2009. gada 5. aprīļa eh, vēlēšanām. Pacifistiskās demonstrācijas izvērtās par vārdarbīgām eh, darbībām. Cilvēks gāja bojā un arī uh, Citi cilvēki tika mocīti, un es no visas sirds gribu pateikties Eiropas Savienībai par tās ātro reakciju. Eiropas parlaments un Eiropas Savienības reakcija tiešām bija liels atbalsts Rumānijas tautai, un tādā veidā mēs varējām, arī, varējām arī panākt eh, labā situācijas uzlabāšanu, uzlabošanos. Protams, tika izvērsts uh, pirmstermiņa vēlēšanas 21. jūlijā Eiropas parlamenta pārstāvi novēroja šīs eh, vēlēšanas, tās bija brīvas, un tad tika ievēlēta demokrātiskā uh, Eh, tik ievēlēts demokrātiskais vairākums, eh, ko pārstāv četras partijas, kas nav komunistiskās partijas. Un šīs partijas izveidoja aliansi Eiro, Eiropas integrācija. Un tik arī uh, iepriekš uh, pagājušajā piekdienā Moldovas republikas uh, valdība stājās amatā. Un eh, ir palikusi tikai viena lieta, lai šo procesu noslēgtu. Mums vēl ir jāizvēlas Moldovas republikas prezidents. Mūsu valsts konstitūcijā ir paredzēts, ka prezidenta ievēlēšanai ir vajadzīgs 61 deputāts. Mums, mūsu aliansē ir 53 deputāti, tātad vēl vajadzīgs astoņas balsis. Līdz šim mums vēl nav bijis nekāda sanāksme ar komunistiskās partijas locekļiem, biedriem. Līdz ar to saspīlējums ir liels un <clears throat> iespēju, tas var novest pie pirmstermiņa vēlēšanām, un zināms, ka viena gada laikā divas pirmstermiņa vēlēšanas tiešām nav vēlams, un tas arī izmaksāt ļoti dārgi mūsu valstī. Īpaši ņemot vērā to nestabilo ekonomisko situāciju, ko mēs esam mantojuši no iepriekšējās valdības. Mūsu budžeta deficīts ir milzīgs Un e, saskaņā ar prognozēm līdz gada beigām tas būs 12,5% no IKP. Krīzes perioda laikā e, izvērstie pasākumi ir kļuvuši, bija kļuvuši par vēlēšanu pasākumiem, nevis par eh, krīzes uzlabošanas pasākumiem. Un, diemžēl, šie ir tie ir pilsoņi, kas jāmaks, eh, kuriem ir jāmaksā par komunistu plāniem. Mēs, protams, varam eh, sīkāk analizēt šo budžeta deficītu un paraudzīties, mm, kāda ir tā cēloņi. Bet pat labāk mēs domājam, ka tas mm, nebūtu tā vērts. Mums ir būtībā jāraugās, kādi ir risinājumi un no kādiem avotiem mēs varētu gūt vēl ienākums. Lai mums eh, nevajadzētu samazināt algas eh, un eh, pensijas cilvēkiem, lai arī neļautu komunistiskai partijai, kas astoņi gadi ir valdījusi uh, Moldovas republikā triumfējuši paziņot, ka mums nav nekādu vērtību. Mēs ceram uz Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta atbalstu. Mēs ceram, ka tā mēs varēsim uh, pārvarēt šīs grūtības. Un es nerunāju tikai par budžeta deficītu. Es runāju par ļoti svarīgu vēstījumu Moldovas republikas pilsoņiem. Runa par skaidru perspektīvu par iespēju iestāties Eiropas Savienībā. Es varētu, protams, turpināt tādā pašā veidā, bet uh, varbūt labāk būtu izvērst diskusijā ar jums, jūs man varētu uzdot jautājumus, un tad es varētu jums sniegt atbildes, lai uh, jums nebūtu jāklausās šajā iespējams neinteresantajā monologā. Es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies par uzmanību. Paldies, premjerministra, saka priekšsēdētājs. Tagad kopējās uh, parlamentārās komitejas priekšsēdētāja Monika Makavela. Paldies, godamie kolēģi! Es vēlētos izteikties pavisam īsi. Vispirms es gribētu sveikt par to, ka jūs esat bijuši tik vienoti kopš eh, aprīļa vēlēšanām. Ir ļoti svarīgi būt vienotiem, lai varētu sasniegt mērķus, kurus jūs eh, savā valdības programmā esat izvērtuši, eh, sev uzstādījuši. Mēs jums labprāt sniedzam savu atbalstu, lai jūs varētu īstenot jūsu valstī nepieciešamās reformas, un es te varu minēt tikai dažas, piemēram, valsts administrācija, policija un pasākumi cilvēktiesību ievērošanas jomā. Pasākumi televīzijas un vispār saziņas līdzekļu neatkarības nodrošināšanai. Pilsoniskās sabiedrības situācijas labošanai, un tā tālāk. Vārds sakot, te ir runa par sabiedrības refo reformām visās sabiedrības jomās. Protams, nav runa par to, ka te varētu īstenot brīnums, pāris dienu laikā. Es domāju, jūs esat jau paskaidrojuši Moldovas republikas pilsoņiem, ka visu īstenot nav iespējams un ir jābūt realistiem. Arī mēs paši uzskatām, ka galvenais ir politiskā griba, un šai politiskajai gribai ir jāapliecinās ar reālu pasākumu starpniecību. Vispirms reformas ir jāplāno. Un te es mm, nestāstīšu sīkāk, bet es domāju, ka plāniem jābūt konkrē, konkrētiem katrā nozarei, kurā nepieciešams reformas. Un Lā, tādā veidā Eiropas Savienības iestādes redzēs, kāda ir mērķi, kā jūs esat paredzējuši to sasniegt, cik tas uh, maksās un kādas būs uh, dažādās fāzes šo mērķu sasniegšanā. Paredzamība un skaidrība ir ļoti svarīgas, lai jūs varētu transformēt, pārveidot savu valsti. Es esmu pārliecināta, ka jūs uzsāksies, uh, eh, uzsāksiet šīs problēmas, uh, eh, uzsāksiet šīs programmas uh, ar uh, Eiropas ekspertu palīdzību. Es jums vēlreiz saku, mēs jūs pilnīgi atbalstām jūsu reformu īstenošanā. Uh, Un uh, jūs, mēs varam noslēgt arī jaunu nolīgumu ar Moldovu. Un uh, ļoti svarīgi ir uh, uzturēt šo dialogu, jo tādā veidā kandidātu valstīm būs iespēja izvērst reformas, kas tām ir nepieciešams. Un pēdējais tāds praktiskas dabas jautājums. Uh, Moldovas Republikas parlamentam ir jāizveido komiteja ārlietām un sadarbībai ar Eiropas Savienību. Lai tādā veidā mēs varētu sadarboties ar Moldovas Republiku. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! par jūsu teikto, un tagad došu vārdu priekšsēdētāju vietniekam Vesko kungam. Paldies! priekšsēdētāju. Paldies, priekšstādātājs. Es arī esmu priecīgs par jūsu klātbūtni. Es arī jūs sveicu par jūsu uzvaru vēlēšanās. Un es esmu priecīgs, ka jūs varējāt sniegt uh, ieguldījumu. Protams, te ir runa par uh, milzīgām izmaiņām, reformām jūsu valstī. Te ir runa par tautu, kas runā ļoti grūtos apstākļos. Un eh, jūsu pirmā misija, ņemot vērā eh, vēlēšana rezultāts, ir, protams, eh, risināt ekonomisko problēmu. Un es gribētu lūgt kolēģiem būt saprotošiem pret šīm reformām. Jums ir jāsaprot, ka galvenā prioritāte ir izsināt pašreizējās iedzīvotāju problēmas, un kā jau sacīja priekšsēdētājs kundze, plānot reformas. Taču galvenais ir iedzīvotāju grūtās situācijas atvieglošana. Es domāju, ka jums būs jārunā ar eh, opozīciju, ar komunistiem, un viņiem ir jāsaprot, ka viņiem vienīgi sadarbu, sadarbībā ar valdību eh, var risināt problēmas, kas skar visas iesaistītās puses. Un saistībā ar iekšējo stabilitāti, kas jums ir svarīga, man jums jāsaka, jūs varat rēķināties ar Eiropas Savienības atbalstu. Un Eiropas Savienība sniegs atbalstu, ko Moldovas iedzīvotāji gaida. Un eh, ja arī Krievija neizrāda īpašu interesi, īpašu labvēlību pret jūsu valsti, tad tā varētu būt vismaz neitrāla, lai jūsu valstī veicas. Paldies! Paldies, Paskūkungs! Tagad vārds Vēberkungam. Uh, vispirms uh, ļaujiet man sveikt uh, premjerministru par viņa amatu. Es kā Eiropas parlamenta deputāte esmu bijusi delegācijas um, sastāvā, mēs novērojām vēlēšanas Kišiņevā, un man jāsaka, ka uz man atstāja lielu iespēju tas fakts, ka tie pilsoņi, ar kuriem es eh, runāju, bija pārliecināti, ka viņu balsojums var novest pie izmaiņām valstī, un katrā ziņā viņi to ir pelnījuši, jo pat labana situācija valstī ir ļoti sarežģīta. Ņemot vērā šo sarežģīto ekonomisko situāciju, nebūtu labi vēlreiz organizēt vēlēšanu kampaņu. Uh, ja būtu atkal nepieciešams pirmstermiņu vēlēšanas. Taču ļaujiet man paust savu cerību, ka ja tomēr šī vēlēšanām būtu jānotiek, tad jūs gūsiet uh, pārsvaru un uh, tādā veidā daudzi, daudziem cilvēkiem arī būtu iespēja redzēt, ka uh, bez komunistiskās partijas ir arī citas partijas, un tā būtu iespēja viņiem to uzzināt ar televīzijas starpniecību. Un ja šīm uh, vēlēšanām būs jānotiek, tad Eiropas parlamentu loma būs uzsvērt, ka nav to, ka nav runa tikai par uh, valsts stabilitāti, bet par vispār procedūru, kas noteikti ir jāievēro. Ko Eiropas Savienība var darīt bez tā, ka tā ir atvērta pret eh, Moldovas republiku? Es domāju, pirmais solis, ko mēs varētu darīt, būtu mainīt vīzu režīmu attiecībā uz Moldovas republikas pilsoņiem. Es domāju, ka ārlietu komiteja Eiropas parlamentā šajā ziņā var uzņemties svarīgu lomu. Eiropas parlamenta delegācija Moldovas republikā un arī Lībe komiteja var eh, izdarīt daudz tai eh, ziņā, ka Moldovas pilsoņi varētu bez vīzām apmeklēt Eiropas Savienību. Šiet pilnīgi absurdi iedomāties, ka Moldovas pilsoņi vienkārši pamast savu valsti un dotos uz Eiropas Savienību. Tie, kas to gribēja izdarīt, jau to ir izdarījuši. Un es domāju, ka visi citi ir sapratuši, ka cilvēks jūtas kā mājās tikai savā valstī. Es nedomāju, ka ir gaidāms eh, imigrantu vilnis no, no Moldovas arī tad, ja nebūtu vajadzīgas vīzes. Es domāju, ka tas būtu labs signāls, ko mēs varētu jūs virzienā raidīt, jo tad cilvēki, Moldovas pilsoņi, kas varētu brīvi ceļot, uh, Eiropas Savienībā atgrieztos savā valstī zinot, kādi ir, lab, eh, kāda ir situācija Eiropas Savienībā, un tad viņi varētu arī labāk integrēties eh, ši, šos procesus ieviest eh, savā valstī. Paldies! Es jums vēl veiksmi! Priekšsēdētāja kungs, saka. Man ir divi jautājumi par Moldāvijas neutralitāti. Uh, Eh, konstitūcijas 11. punktā ir runa par neutralitāti. Saskaņā ar eh, izniegto informāciju ir jāstiprina tuvināšanās NATO. Tāpat ir arī vajadzīga sadarbība partnerībai mieram. Vai jūs cenšaties iestāties NATO? un vai sadarbība ar militāru savienību tādu kā NATO nenozīmētu eh, šī punkta šī neutralitātes punkta pārkāpumu. Nākamajai jautājumi. Īs saņemtajā informācijā ir norādīts arī, ka jūs cenšaties pēc iespējas ātrāk iestāties Eiropas Savienībā. Vai Eiropas Savienība arī netiek uzskatīta par militāru savienību? Vai, piemēram, Lisabonas līgumā netiek noteikts, un šeit es citēju, ka ja notiek uh, bruņots uzbrukums kādai no dalībvalstu teritorijām, visām dalībvalstīm ir jāsniedz visa iespējamā palīdzība un atbalsts. Tas ir viens no pāntiem Lisabonas līgumā. Tad mans jautājums, vai jūs šādi nepārkāpjat jūsu konstitūciju? Este adevărat, Constituția Republicii Moldova prevede neutrali... Jā, tā ir eh, Moldāvijas Republikas eh, konstitūcija paredz neutralitāti. Tomēr šit šajā pašā konstitūcijā uh, ir minēts, ka, ka pilsoņiem ir tiesības mainīt šo statusu. Mēs vienmēr esam teikuši, ka mēs gribam ar NATO uh, uzturēt padziļinātas attiecības. Un turpmāk mēs uh, informēsim Moldovas uh, pilsoņus par uh, NATO nozīmi. Nevajag aizmirst to, ka uh, mūsu pilsoņiem ir zināma aizsprieduma. Viņi uzskata, ka NATO ir tāda alianse, kas ir naidīga, jo pat laban publisko, tā, publiskajā telpā dominē, dominē Krievijas presē, un, protais, protams, tā ir zināma attieksme pret NATO. Mēs nedomājam, uh, ka šīm konstitucionālajām normām ir jātiek uzskatītām par tādām kā sastingušām, kas ir ļoti saistītas ar to, ko mēs jau sacījām. Mums, kā pilsoņiem, ir tiesības izlemt, kāda būs eh, Moldovas nākotne šajā jomā. Bazais Kukungs lūdzu. Godājumais premjerministrs, godājumais ārlietu ministri, es jūs vispirms sveicu ar uzvaru vēlēšanās un ar eh, sekmēm izveidot eh, proeiropeisku valdību. Un es eh, arī sveicu jūs ar to, ka jums ir izdevies uh, anulēt eh, iepriekšējās valdības paktu, kas eh, pieprasīja vīzas Rumānijas pilsoņiem. Es gribētu jums uzdot divus jautājumus. Kādas nākotnē būs attiecības ar Rumāniju un Moldovu? Un kādi būs pasākumi, lai jūs garantētu preses neatkarību? Ir zināms, ka pagātnē presa bija ļoti ierobežota. Zināms, eh, preses um, iestādes uh, bija uh, vienkārši sagrautas, Severīna kungs. Es gribētu sacīt uh, vienkārši pāris vārdus, man nav nekāda jautājuma. Vispirms es gribētu sacīt saviem kolēģiem šeit klātesošajiem. Klātesošajiem. Šodien uh, daudz rumāņi ir izteikušies. Bet uh, Moldovas jautājumam jābūt ir visas Eiropas uzmanības lokā. Es ceru, ka mēs nākotnē varēsim stiprināt šo ideju, ka mums ir nepieciešama Moldovas republika ne tikai kā Eiropas Savienības kaimiņu valsts. Attiecībām ar Moldovu jābūt visu cilvēku uzmanības lokā un ne tikai dažu Eiropas Savienības dalību valstu uzmanības lokā. Un tad man ir ziņojums, vēstījums jums, ārlietu ministrs un premjerministrs. Jūs esat veidoju, izveidojuši aliansi, ko sauc uh, alianse integrācija Eiropā, un tas man priecē. Es domāju, ka jūsu apņemšanās Eiropas virzienā, jūsu iestāšanās par Eiropu ir arī iestāšanās par Moldovas republiku. Un to sakot, Es eh, domāju par nepieciešamību konsolidēt eh, teritoriālo un sociālo jomu Moldovas republikā. Jums Moldovas republikā ir vajadzīga tāda telpa, lai šīs valsts pilsoņi varētu brīvi runāt par viņu problēmām un arī par uh, kopīgām prioritātēm. Un trešā lieta, ko es gribētu sacīt par Moldovu. Komunistiskajai partijai mums ir skaidri jāpauž, ka Moldova tagad ir plurālisma, politiskā plurālisma sistēmas daļa, ka tā ir demokrātiska valsts. Un mēģinājumi uh, rīkot raganu medības uh, varētu tikai panākt to, ka šī partija tika izslēgta no Moldovas politikas. Es e, gribētu, lai jūs veidojat dialogu ar opozīciju, es jūs atbalstu tai ziņā, lai mēs nenonāktu situācijā, kad opozīcija mēģina sagraut pašreizējo valdību. Un uh, Eiropas Savienība ir jāizveido ekonomiskā atbalsta plāns Moldovas republikai. Mēs varam sniegt padomus saistībā ar demokrātiju, padomus uh, saistībā ar cilvēku tiesībām. Ja š, šī valsts nesaņem milzīgu ekonomisko atbalstu no mūsu puses, tad uh, iespējams, ka Krievijas federācija piedāvā savu atbalstu un tas apdraudās, apdraudēs demokrātiju, un tas nebūtu vēlams. Mūsu kolēģis pusē lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Eh, premjerministra, ārlietu ministra, es gribu jūs sveikt ar labajiem rezultātiem un ar jūsu pēdējo mēnešu laikā sasniegtiem uh, rezultātiem. Un es esmu pārliecināts, ka demokrātiskā valdība var tuvināt Moldovu Eiropas Savienībai. Tas, protams, nebija viegli jums. Uh, E, jums stāties pretī uh, komunistiskai partijai, kurai pietrūk tikai vienas, valsts, e, vienas balss, lai ievēlētu savu premjerministru. Un tas tikai pierāda jūsu lielās darba spējas. Es atgādinu, ka Eiropas parlaments ir uh, centies panākt uh, attieksmes izmaiņu attiecībā pret uh, Moldovas republiku. Šeit Eiropas parlamentā mēs esam skaidri deklarējuši, ka Eiropas eh, Savienība neatbalstē eh, spīdzināšanu un cilvēktiesību pārkāpums. Un tagad runājot par ekonomisko situāciju. Mums Eiropas Savienībā ir jānodrošina palīdzība, ekonomiskā palīdzība Moldovai. Tomēr tas arī uh, ir saistīts ar izmaiņām valdībā. Man ir vairāk jautājumu. Kas mainīsies Moldovas valdības pieejā sadarbībā ar Eiropas Savienību? Tad otrs jautājums, par ko uztrauc mūsu Eiropas Savienības partneri. Kādi būtu risinājumi labākai robežu nodrošināšanai. Un tad eh, nākošais jautājums par Pārņests reģionu. Kāds ir jūsu skatījums par šo teritoriju? Un vai jūs pieņemtu to, eh, kā Eiropas Savienība rīkot savu misiju, norīkot misiju šajā reģionā? Paldies, priekšsādātāji, premjerministri. Es neesmu no Rumānijas, bet es varu apstiprināt to, ka šeit, šajā tāpā un arī Eiropas Savienībā jums ir daudz draugu un atbalstītāju. Pirms dažiem mēnešiem Polijas parlamenta delegācija uzņēma pie sevis um, grupu no Moldovas. Un tajā laikā mēs teicām, ka būs daudz naudas jāizlieto, eh, līdz situācija uzlabosies, bet es gribētu parunāt par ekonomisko situāciju, jo, protams, um, ir tiek pausts atbalsts un cilvēki ir apņēmības pilni, bet es domāju, ka mēs visi saprotam, ka tas ir tikai process pats sākums un vēl ir ļoti daudz darāmā. Un man šķiet, ka Moldova viena pati šīs grūtības un krīzi nespēs pārvarēt, ja mēs nevarēsim sniegt palīdzību no ārpuses, gan no ASV puses, gan no Pasaules bankas, gan arī no Eiropas Savienības. Klausoties paziņojumos, ka arī Krievija ir gatava uh, piešķirt kredītus, es esmu dzirdējis uh, pieņēmumus, ka uh, šis aizdevums tiks izsniegts, izvirzot atsevišķus nosacījumus attiecībā uz Transģestras um, apgabalu? Un kāda ir jūsu politika attiecībā pret Krieviju? Labi, paldies. Un tagad uh, pēc uh, otrā jautājuma raundošu vārdu atkal premjerministram. Ceea ce ține de relațiile cu România. Attiecībā uz, attiec, uh, uz attiecībām par, ar Rumāniju. tās būs tādas, kas ņem vērā mūsu vēsturi un arī nākotni. Es ceru, ka tādā veidā es atbildēšu jūs jautājumu. Un runājot par saziņas, par plašsaziņas līdzekļiem Moldovā. Patiesībā tiesība akšā jomā bija ļoti labi, te ir runa par praktisko īstenošanu, tur ir problēma. Ir jānodrošina audiovizuālo uh, kodeksa uh, nodrošināšana, uh, kodeksa nod, ievērošanas nodrošināšana. Un tādā veidā tad mums ir jāpanāk arī tāda valsts televīzija, kas informē pilsoņus, taču nemanipulē ar viņiem. Un tagad atbildi Bušai kungam. Un arī uh, es gribu atbildēt uh, uz komentāru par Eiropas parlamentu atbalstu pēc aprīļa vēlēšanām. Mums bija atbalsts uh, mums bija atbalsts, uh, tika tad, tādā veidā mēs varējām informēt pasauli par patieso situāciju Moldovā. Un, parlamenta izmeklēšanas komiteja tika izveidot, mēs lūdzām Eiropas Savienības un Eiropas parlamentu un Eiropas padomes um, atbalstu, ka, un šai komisijai tika sniegts atbalsts, un rezultāts e, ir tāds, ka tika izveidots e, ziņojums sabiedriz, e, starptautiskajai sabiedrībai un Moldovas pilsoņiem par to, kas notika vēlēšana laikā. Aprīļa notikumu provokātoriem ir jābūt sodītiem, lai šī situācija neatkārtotos. Uh, Runājot par attiecībām ar Eiropas Savienību, iepriekšējās valdības laikā šīs attiecības aprobežojas vien, vienkārši ar deklarāciju. Mēs gribam īstenot mūsu solījumus. Severīna kungs, atbildot jums, mēs esam izveidojuši šo aliansi integrācija Eiropā. Tāpēc, ka mēs saprotam, ka Eiropas integrācijas process vispirms paredz iekšējās reformas. Mēs runājam par integrāciju Eiropā, taču mēs apzināmies, ka mums jāreformē pašiem savu valsts. Un eh, tas ir svarīgi ne tikai Eiropas Savienībai, tas ir svarīgi galvenokārt Moldovas pilsoņiem. Un eh, saistībā ar robežu drošību mums ir eh, arī nepieciešama Eh, nepieciešams Eiropas atbalsts. Es te domāju par eh, Oban misiju un runājot par mieru uzturēšanas spēkiem. Tas ir viens no mērķiem, kur mēs esam izvirzījuši, un mēs ceram, ka mēs to varēsim sasniegt, protams, visām pusēm piekrītot, un arī šai ziņā mums ir vajadzīgs Eiropas Savienības atbalsts runājot par kredītu, kuru Krievijas eh, federācija eh, no Krievijas federācijas puses vispirms bija runa par 5 miljoniem eiro, tad par 100 miljoniem eiro. Vispirms man ir jāsaka, ka te ir runa par vēlēšanu kredītu tas bija paredzēts kā kredīts uh, komunistiskās partijas tēlu uzspodrināšanai un tika turēts noslēpumā. Tikai vakar finanšu ministrs man sniedza informāciju par šo projektu. Bija runa par 150 miljoniem dolāru uz 15 gadiem, lai finansētu budžeta deficītu. Un šis rakstītais dokuments nepieminēja nekādu politisko samaksu. Bet katrā ziņā uh, mēs uh, atbildējam, ka mēs uh, gribētu, lai mums tiktu piešķir šāds kredīts. Mēs to min, uh, mēs šo informāciju nodevām <clears throat> nodevām attiecīgai delegācijai, un Krievijas prezidents apmeklēs Moldovu, un eh, tad mēs eh, run, apspriedīsim ar viņu, vai šo projektu var turpināt. Runājot par attiecībām ar Krievijas federāciju, mums šīs attiecības vienkārši pragmatisks, profesionāls, un mēs gribam atstāt mm, piemālas eh, visādas emocijas, Un es eh, jūs, jums gribu vēlreiz pateikt, ka mēs vienkārši gribam uzturēt šīs attiecības normālā līmenī. Paldies par uzmanību. Paldies par jūsu atbildēm, saka Albertīnī kungs. Un tā tad nākošā uzdevuma kārta. Un eh, nākošais jautājums. Es gribu jūs, snie, eh, jūs sveikt arī no savas puses ar jūsu uzvaru, un es gribu novēlēt, lai šīs integrācijas perspektīvas īstenotos daudz ātrāk, jo nu jau eh, desmit gadi eh, pagāja līdz eh, Rumānija varēja iestāties Eiropas Savienības. Es ceru, ka jūsu process būs ātrāk. Te runa par milzīgo um, ekonomisko deficītu kādas ir politiskās zīm, pazīmes no, politiskais vēstījums no Krievijas puses? Un eh, kāda būs politika, lai jūs eh, atgūtu atpakaļ Rumānijas iedzīvotājus, kas tagad strādā ārzemēs? Paldies, Predo kungs. Un tagad vārds Vandam kungam. Paldies, priekšēdētāji. Es arī vēlētos sveikt mūsu Moldovas draugus par to, ka ir atjaunota demokrātija šajā valstī. Jums bija patiešām lielas cīņas, un es esmu priecīgs, ka arī nīderlandieši liberāļi Alde grupas ietveros sadarbojās ar jums uh, un palīdzēja šajos centienos. Mēs runājām par Piedņestru, par šo atdalījušos provinciju. Vai šī neatzītā valdība ir tieši saistīta ar Krieviju, vai arī tā ir zināmā mērā autonoma? Ko mēs kā Eiropas Savienība varētu darīt, lai nodrošinātu šī jautājuma atrisināšanu? Varbūt jūs varētu sniegt mums aktuālāko informāciju. Paldies, Van Bālēna kungu. Tagad uh, vārds Šulc kungam. Uh, Premjerministra kungs, ārlietu ministra kungs, es varētu jums vēlēt vienkārši daudz veiksmes jūsu centienos reformēt un stabilizēt valsti, kā arī uh, centienos pievienoties Eiropas Savienībai. Jūs pats teicāt, ka nākamgad jūs rēķinaties ar jaunajām vēlēšanām, ar jaunām vēlēšanām vai arī ar vēlēšanu atkārtojumu. Ko jūs plānojat darīt, lai ārzemēs dzīvojošie Moldāvi varētu vairāk piedalīties šajās vēlēšanās? Cik tālu es saprotu, tad tieši šo Moldāvu, kas dzīvo Eiropas Savienībā, piedalīšanās vēlēšanās bija visnotaļ niecīga iepriekšējā vēlēšana laikā. Paldies Šulca kungam, tagad dod vārdu Tanukam. Paldies priekšsēdētāji. Es ilgi esmu atbalstījis uh, Moldovas uh, Eiroatlantiskās centienus, un es vēlētos sveikt jūs no savas grupas puses par demokrātijas atjaunošanu. Man ir jautājums par Ukrainu. Tas ir tāds visiem zināms noslēpums, ka viņi sagaida daudz miljārdu atbalstu no Ķīnas republikas. Tādējādi Timošenko centīsies atrisināt savas skaidrās naudas problēmu. Cik tās saprotu, Ķīna e, ir izrādījusi savu labvēlību arī Moldāvijai. Moldavai. Uh, Vai jūs varat apstiprināt eh, šādus eh, naudas paketes saņemšanu no Ķīnas? Un kāda ir Krievijas attieksme? Jo tā tagad redz, ka Ķīnas eh, nauda tiek investēta da dažādās valstīs, kurām ir tieši robeža ar Krieviju. Līdz ar to šī otrā jautājuma kārta būtu beigusies un došu vārdu premjerministram. Pirms mēs pievērsīsimies trešajai un pēdējai jautājuma kārtai. Urmează să încheiem acordul. Vispirms mēs noslēgsim līgumu ar Startautisko valodas fondu, tad šis process nebūs viegls, jo, protams, mēs zinām, ka tur ir eh, noteikumi, politiskās, politiskais aspekts, dažādas cits nianses. Šīs nianses nevienmēr ir svarīgas, jo parametri ir ļoti skaidri un tie ir stingri jāievēro. Mēs esam visos uh, nepieciešamos virzienos nosūtījuši savu vēstījumu, un uh, tas uh, ir saistīts arī ar Eiropas komisiju. Un um, mēs guvām apliecinājumu, ka attieksme pret Moldovas republiku būs uh, tāda iejūtīgāka. Citādi uh, mūsu valsts pilsoņi nevarēs vienkārši sekt eh, to augsto maksu, kas eh, viņiem, eh, kas viņiem tagad ir jādara. Un mums ir jāņem vērā arī citas finansējumi iespējas, lai finansētu ar šo budžeta deficītu. atkarībā no tā, eh, cik eh, kādas līdzekļus mēs gūsim no ārpuses, tad mēs arī pielāgosim savu budžetu un izdomāsim, kādi soļi sparam tālāk. Runājot par eh, politiskām, politiskiem signāliem no Krievijas federācijas, mums jāsaka, ka tāda signāla mums nav bieži, mēs pieņemam, ka viņi vienkārši gaida kāda tagad ir izvērtīsies situācija. 7. un 8. oktobrī mēs varēsim ar viņiem e, runāt, un tad mēs redzēsim, kāda ir viņa nostāja. E, no komunistiskajai partijai pakļautās vai, e, vai Maskavai pakļautās preses puses ir eh, ienāk neusticama informācija par šiem, šīs, šīs palīdzības noteikumiem. Eh, dzīves apstākļi mūsu valstī tiešām ir ļoti grūti. <clears throat> Eh, runājot par Piedņestru vai uh, vai to ietekmē uh, Kremlis, ja mēs tā varētu sacīt, vai tā ir pilnīgi neatkarīga administrācija. Nav nekāds noslēpums, ka Krievijas federācija tieši atbalsta Piedņestras valdību. Un galvenais tas ir tieši finansējums, kas tieši ieplūs Piedņestras administrācijas. Um, kasē. Un uh, runājot par uh, ārzemēs dzīvojošo Moldovas pilsoņu balsošanas iespējām, mēs esam paredzējuši iespēju balsot elektroniski, kur, protams, jānovērš arī krāpšanās iespēja. Jo, protams, ir skaidrs, ka Eh, Moldovas pilsoņiem ir jābūt iespēja balsot tajā valstī, kur viņi strādā. Atbildot par jautā, uz jautājumu par Ķīnu, Moldovas republikā vēlēšana kampaņas laikā bija ziņojums par miljārdu dolāru ieguldījumu no Ķīnas puses. Iespējams, ka jūs runājat par šo uh, investīciju. Un es lūdzu finanšu ministram sniegt informāciju par šo līgumu. Izrādījās, ka nekāda tāda līguma nav. Bija presē, bija izplatīta informācija, ka te bija runa par infrastruktūrai paredzēto finansējumu, par ceļiem, piemēram. Taču konkrēti mums eh, pat labā nav nekāda pierādījuma par šāda līguma esamību. Un runājot par kredītiem, kas eh, nāktu no Krievijas federācijas vai no Ķīnas, eh, mēs labāk gribētu saņemt Eiropas Savienības kredītu. Labi, tad eh, tagad mēs varam pievērsties nākošajai debašu kārtai, saka komitejas priekšsēdētājs es vairs nevaru pagarināt savu runātāju sārakstu. Un tagad vārds. Kielama kungam. Priekšādētāji, es eh, vēlētos nodēt sirsnīgus sveicienus eh, Moldovai no Igaunijas. Es domāju, ka mēs visi esam priecīgi un arī atviegloti saņemot informāciju par uh, tādas valdības izveidi Moldovā, kas atbalsta Eiropas Savienību. Severīna kungs jau ļoti precīzi pateica, ka mums, mēs, mums visiem ir vajadzīgs, lai Moldova pievienotos Eiropai. Ir jau teikts, ka ir zaudētas daudzas iespējas un ir uh, zaudēts daudz laika pēdējā gadu laikā. Esam pārliecināti, ka Moldovas iedzīvotāji ir nopelnījuši labākus dzīves apstākļus un demokrātiju. Esam gatavi jums palīdzēt, cik vien tas ir mūsu spēkos. Mans jautājums par jaunās austrumu partnerības izmantošanu. Vai jums ir kāda īpaša programma, kā to izmantot? Es e, šeit domāju arī vīzu režīmu atvieglojumus. Nākamais jautājums par Piedņestru. Jūs jau atbildējāt uz šo jautājumu, bet te ir runa par ilgtermiņa nelegālu ieroču tirzniecību. Jūs minējāt, ka Eiropas Savienība palīdz jums kontrolēt robežas, taču vai šī ieroču tirzniecība ir apstādināta vai tā vēl turpinās? Paldies! Lielas paldies! Tāna kungam, eh, Kelama kungam, eh, Kačina kungam vārds. Paldies, priekšādētāji! Neesmu rumānis, nerunāju arī rumāņu valodā, nerunāju arī moldaviešu valodā. Taču es atceros no iepriekšējā sasaukuma laikiem, ka kāds rumāņu kolēģis teica, ka viņš runā jūsu valodā diezgan slikti, un tieši tāpēc viņš ieteica runāt kādā trešajā valodā. Šķiet, ka ir panāks liels progress, ka moldovieši runā rumāņu valodā, un tas vairs nerada nekādas problēmas. Manuprāt, tas parāda, ka attiecības starp šīm valstīm ir uzlabojušās. Man ir liels prieks, ka mēs esam saņēmuši informāciju par vēlēšanām, kas notika šajā gadā. Man ir liels prieks, ka neizveidojās koalīcijas starp četrām komunistiskajām partijām. Bez jūsu palīdzības mēs nebūtu varējuši reaģēt tā, kā mēs reaģējām. Premjerministra kungs, es vēlētos jūs apsveikt ar jūsu uzvaru, ar jūsu jauno amatu. Es, protams, saprotu, ka šis amats nav viegls. Vieglāk ir uzvarēt, bet pēc tam strādāt nebūtu nav tik vienkārši. Tieši šī iemesla dēļ es domāju, ka mums vajadzētu visiem papūlēties, lai Moldova kļūtu stabilāka. Cilvēki Moldovā ir pieraduši pie tā, ka viņi ir pakļauti prezidenta institūcijai. Es vēlētos vērsties pie jums ar lūgumu, lai jūs būtu pēc iespējas elastīgāki un lai pēc iespējas ātrāk jūsu valstī atkal būtu prezidents. Informācija norāda, ka jūs uh, darbojaties ļoti gudri, jūs vēlaties, lai Moldova kļūtu stabilāka, un tā par, patiešām ir uz pareizā ceļā. Man ir daži jautājumi par jūsu valsts ekonomisko situāciju. Cik tā saprotu, lielākā problēma ir tāda, ka cilvēki jūsu valstī sagaida ekonomikas brīnumu un mm, sagaida, lai tas iestātos šeit un tūlīt. Diemžēl finanšu krīzes laikā gaidīt ekonomisko brīnumu nav visai reāli, bet jebkurā gadījumā viņiem ir tiesības uz šādām cerībām. Es domāju, ka eh, ekonomiskā situācija ir ļoti atkarīga no solidaritātes. Tieši tāpēc es vēlētos izteikt jums lūgumu, kā arī komisijai un padomēju lūgumu, rast iespēju sniegt konkrētu ekonomisku palīdzību Moldovai, izveidot attiecīgus priešlikumus. Eiropas parlaments noteikti apsveiktu visus šādus priešlikumus. Bez mūsu palīdzības, diemžēl, nebūs nekādu cerību ne mums, ne Moldovai. Noslēgumā, premjerministra kungs, es vēlētos teikt, ka šajā zālē nav neviena, kurš neiestātos par Moldovas teritoriālo integritāti. Šeit es, protams, domāju Piedņestat reģionu. Vēlreiz vēlētos vēlēt jums daudz veiksmes, pildot savus pienākumus. Lielas paldies Kačina kungam, nākamais runātājs Gžiba kungs. Jā, paldies priekšādētāji. Kad es kopā ar kolēģiem devos vēlēšana novērošanas misijā uz Kišiņievu vasarā, tas notika augustā, man bija iespēja ar jums tikties un apspriest situāciju. Tolaik nebija nekādu norāžu, ka nākamreiz mēs tiksimies šeit, šajā telpā, un es runāšu ar jums kā ar valdības vadītāju un premjerministru. Man toreiz likās, ka tas ir tas, kas apnis. Toreiz nebija pilnīgi nekādas skaidrības, ka lietas notiks tieši šādā veidā un ka uzvarēs demokrātiska valdība. Protams, ka tagad mēs visi esam prezidenta vēlēšanu priekšvakarā. Es vēlētos, lai jūs mums norādītu, kāda tad ir pašreizējā situācija šajā sakarā. Manuprāt, vislielākās grūtības Moldovā rada tieši Piedņestras problēma. Manuprāt, tas ir galvenais faktors, kāpēc divas valstis nevar kļūt par vienu. Noteikti ir jātiek galā ar šīm problēmām. Sagaidot prezidenta vēlēšanas, es gribētu dzirdēt no jums, kāds ir noskaņojums sabiedrībā. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Mums ir jāsaprot, ko domā iedzīvotāji, kādas ir sabiedrības viedoklis. Mans pēdējais komentārs. Jauno imigrantu reakcija. Jauno emigrantu reakcija. Uh, Šie cilvēki, kas ir devušies projām no Moldovas, kas kaut ko sagaida no Eiropas Savienības, kas, viņi jau, kas jau ir Eiropas Savienībā, ir tādas valstis, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstis jau piecus gadus. šīs valstis ir gatavas pārmaiņām, tās ir gatavas ķerties klāt reformām. Manuprāt, pats svarīgākais ir atcerēties, ka daudzi jaunieši ir emigrējuši, bet, diemžēl, viņi nepiedalījās vēlēšanās. Mums būtu jāatcerās, ka jauniešu dalība vēlēšanās ir ļoti būtiska. Mums ir austrumu partnerība, kas nodrošina vajadzīgos instrumentus, lai veidotu patiesas kaimiņa attiecības. Vai jūs, kā premjerministrs, redzat, ka šī programma varētu darboties un varētu palīdzēt Moldovai? Tātad kādi ir šie reāli instrumenti austrumu partnerības ietveros, ko varētu izmantot Moldovas labā? vai jums ir jau kaut kas uzsākts praktiskā ziņā, lai nodrošinātu Moldovas dalību Eiropas Savienībā caur austrumu partnerību? Noslēgumā. Vai jūs vēlaties veidot tuvākas attiecības ar jūsu vistuvāko kaimiņu, Krievijas federāciju? Kādā veidā jūs tiksiet galā ar šo austrumu kaimiņu? Kā jūs centīsieties veidot demokrātiju Moldovā, ņemot vērā jūsu tuvo kaimiņu austrumos? Liels paldies, Kačība kungam! Nikolai kungam vārds. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să vă țin un discurs, domnule prim-ministru. Uh, ham... Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, te negribu uzstāties ar garu runu, premjerministra kunga. Es tikai gribētu jums uzdot dažus jautājumus. Es tiešām jūsu cienu un apzinos, ka jūsu mandāts būs ļoti grūts. Jūs esat premjerministrs, kas ir ievēlēts demokrātiskā ceļā, un es jums vēlu veiksmi jūsu darbā. Kāds ir jūsu viedoklis par Piedņestrus un eh, kā jūs domājat politiski risināt šo pro Piedņestrus reģionu problēmu? Un es gribētu zināt, ko jūs sagaidāt no mums? Kādu konkrētu atbalstu Eiropas Savienība jums varētu sniegt? Un eh, cik lielā mērā šī, šai atbalstu sniegšanai jābūt ātrai? Uh, jo, kā zināms, ekonomiskā situācija ir grūta. Un kādi ir tie projekti, kuriem jums vajadzīgs atbalsts ātri? ņemot vērā to, ka jūsu valstī situācija ir ļoti grūta no konstitucionālā viedokļa, šīs te atkārtotās vēlēšanas neļauj mums atrisināt problēmas, kuras būtu jāatrisina ātri. Liels paldies, saka priekšsēdētāja kungs Nikolai kundzei, un tagad vārds un Gorjāno kungam, un tās, eh, tas būs beigas. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka ierados vēlos, piedalījos uh, sēdē citā komitejā, un tur, diemžēl, sabruka elektroniskās balsošanas sistēma. Es sāku runāt angliski, bet es uh, tomēr pievērsīšos uh, citai valodai, kas tiek, kurā tiek runāts vairāk nekā vienā valstī. Es gribētu izmantot šo iespēju premjerministru sveikt jūs uh, ar to, ka jūs anulējāt vīzu sistēmu Rumānijas pilsoņiem. Šī sistēma ir pilnīgi absurda. Un otrkārt, es gribētu jums uzdot jautājumu, vai jums ir kāds plāns, kā risināt uh, valsts problēmu. Uh, Moldovas republikā vēl cita tēma, par kuru es gribētu jūs komentēt. Vai jūs mēģināsiet tiesiski reglamentēt 2009. gada aprīļa notikumus un arī pārkāpumus, kurus ir konstatējuši daudzi novērotāji. Un ņemot vērā to, ka ir klāta komisijas pārstāve, es gribētu norādīt, ka Moldovas republikā uh, Eh, Eiropas Savienības pārstāvniecība nav ļoti izteikti, un es gribētu, lai juridiskā un ekspertu palīdzība būtu tieša, un es vēlreiz uzsveru tieša Moldovas republikā. Paldies! Paldies! Līdz ar to debatas ir slēgtas, saka priekšsēdētājs, un eh, premjerministrs jums ir iespēja atbildēt. Attiecībā uz austrumu partnerību Moldovas republikas eh, valdība nevarēja izteikt savu viedokli iepriekšējā sanāksmes Uh, laikā pašreizējai valdībai nostāja pavisam skaidra. Mēs gribam, lai tiktu īstenots visi projekti austrumu partnerības ietvaros. Un runājot par ieroču tirzniecību Piedņestrā, kā jūs zināt, mums tur nav nekādas juridiskas uh, kontrolas pār šo reģionu, līdz ar to mēs nevaram paust sev viedokli šajā jautājumā. Un uh, attiecībā uz uh, um, Piedņestras problēmas risinājumu. Šis uh, risinājums iespējams ir tikai konstitucionālā ceļā. Mm, mums tā tad ir jāpāriet, jāveic vairāki, vairāk stadijas šī reģiona dekriminalizācija, demilitarizācija. Un Eiropas Savienība varētu vairot savu nozīmi Piedņesnes reģiona problēmas risinājumā. Un valdība vēlas, lai visa sabiedrība piedalītos šajā procesā. Mēs vēramies eh, iesaistīties dialogā ar intelektuāļiem, lai visiem cilvēkiem būtu iespēja paust savu viedokli. Lai tādā veidā mēs varētu iesaistīt arī cilvēkus, ne tikai teritoriju. Un tas, ko Moldova sagaida no Eiropas Savienības tā, pirmkārt būtu atvērtība Moldovas valdība ir paredzējusi spērt konkrētus soļus un ne tikai izplatīt deklarācijas. Protams, būs jānovērtē, cik lielā mērā Moldovas republika izpild savus solījumus. Mēs ceram, ka Eiropas Savienība eh, varēs eh, Moldovas pilsoņiem sniegt informāciju par viņu perspektīvām iestāties Eiropas Savienībā. Protams, ka mums ir vajadzīgs atbalsts uh, budžeta deficīta mazināšanā. Un mums ir vajadzīgi arī ieguldījumi pārrobežu infrastruktūrā. Un tad uh, runājot par uh, saziņu vienā vai citā valodā, uh, Mēs ļoti labi zinām, ka tilti ir eh, sagrauti, lai nebūtu iespējas uh, uzturēt attiecības ar Eiropas Savienību un, un uh, starp Rumāniju un Moldovu un līdz ar to cilvēkiem ir jāveic garš eh, ceļš. Un eh, te ir arī jautājums par eh, dzeramā ūdens kvalitāti. Mēs par to daudz neesam runājuši, bet būtībā te ir runa par sabiedrības veselību Moldovas republikā. Te ir tāds bijis arī jautājums par valsts valodu. Dārgais kunga, Eh, kungs, eh, Moldovas konstitūcijā ir noteikts, kura ir eh, saziņā lietojamā valoda, bet tas tā tad bija tā laika konjunktūras rezultāts. Amerikāņi runā amerikā, angliski, un Moldovas pilsoņi runā Moldovu valodā. Un es domāju, ka tas ir pavisam skaidri paus juridiskajos dokumentos. Un runājot par eh, aprīļa vēlēšanām, mums ir bijuši, bijušas apņemšanās um, republikas teritorijā un arī ārpus tās robežām. Un mēs esam novērtējuši šīs uh, vēlēšanas un arī īstenojuši sankcijas, kas bija nepieciešams. Lūk, šāds ir atbildes uz man uzdotiem jautājumiem. Paldies! Paldies, premjerministrs, saka priekšsēdētājs. Par jūsu atbildēm, kas bija patiešām plašas un visaptverošas. Līdz ar to mūsu darbs ir beidzies. Es vēlētos pateikties apvienotāju parlamentārai komitejai starp Eiropas parlamentu un Moldovu. Paldies eh, Monikai, un viņa arī teiks noslēguma vārdus. Paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos pavisam īsi. Es gribētu Eiropas parlamenta kolēģiem sacīt, ka es esmu eh, piefiksējis visi jautājumus, kas šeit tika uzdoti, Mēs apspriedīsim šos jautājumus un eh, starp parlamentārās eh, komitejas dienas kārtībā šie jautājumi tiks apskatīti. Eh, Cienījamais premjerministrs un ārlietu ministrs, mēs ceram, ka mēs varēsim uzturēt atklātu un pastāvīgu dialogu ar jums, lai zinātu, ko jūs darātu, lai varētu jūs atbalstīs, atbalstīt. Mēs ceram, ka mēs sadarbosimies un mēs vēlam jums veiksmi. Ja man vēl ļauts, es gribētu arī jums pateikties par šo iespēju uzrunāt jūs un arī par jūsu interesi, ko jūs esat pauduši man šeit. Moldovas republika ir no geogrāfiskā viedokļa Eiropas valsts, un tā vēlas arī integrēties eh, Eiropas Savienības vērtības sistēmā. Paldies! Paldies visiem, saka Albertīnī kungs, mēs tiksimies rīt, 9 no rīta, lai izskatītu Saharovu balvas kandidātus. Paldies, šī sēde ir slēgta!